Gut. Guten Morgen, liebe. Labrīt, darbie kolēģi. Sāksim mūsu sanāksmes sēdi. Mūsu laiks ir ierobežots, tāpēc mēs gribētu pēc iespējas eh, laicīgāk arī sākt. Mums eh, ir jāpieņem darba kārtība, un pēc tam uzreiz ir eh, neliels grozījums Jūs zināt, ka komisārs Levandovskis būs uh, uh, pusdesmitos pie mums, vismaz apmēram pusdesmitos, un tad mēs runāsim par uh, pārskatīšanas dokumentu un par visiem dokumentiem, kas, par visiem aspektiem, kas tajā ir minēti. Un tāpēc es piedāvāju darba kārtību nedaudz pagrozīt, proti piekto darbu kārtības punktu izskatīt sākumā trešā punkta vietā, lai Salvadors var mums sniegt ievadu par savu pārdomu dokumentu, bet tikai ievadu. Un tad eh, pēc tam diskusijās ar komisāru mēs varētu apspriest visas citas lietas. Arī trešo uh, darbkārtības punktu mēs varētu iekļaut ceturtajā punktā, bet vakar es jau samierināšanās sēdē dzirdēju, ka daži kolēģi pārskatīšanas dokumentu zināmas aspektus grib pieminēt. Tie kolēģi vēl nav ieradušies, bet viņi noteikti vēl parādīsies. Un tad uh, mēs varēsim diskutēt ar komisāru. Vai jūs visi tam piekrītat, ka mēs to apmainām vietām? Redz, ka neviens neiebilst, un ja neviens neiebilst, tad mēs tā tā arī esam pieņēmuši. Jetzt sind wir bei den. Tagad uh, priekšsēdētāji paziņojumi. Nekas daudz nav paziņojams. Šī sanāksme tiek straumēta internetā. Tas ir pirmais paziņojums, un otrais paziņojums ir tāds, ka uh, koordinātoru vidū mēs esam izstrādājuši darbu plānu nākamajam gadam, un uh, tad, kad mēs šeit būsim noslēguši pirmo fāzi ar horizontālajiem jautājumiem, tad mēs ķersimies pie sektorālajiem tematiem. Uh, un varēsim par to diskutēt. Lauksaimniecība, kohēzija un solidaritāte, tad eh, citas politikas. Eiropas 2020. gada stratēģija, eh, tā ir jāatbalsta, un to mēs apspriedīsim. Tātad eh, mēs esam to visu arī nedaudz vairāk sadalījuši, kuras politikas eh, mūsuprāt tur ir jā, jāietilpina. Transeiropas tīkla, enerģētika, pētniecība un inovācijas. Bet uh, mēs tad arī runāsim par uh, ārlietu politiku, tas mums būs jādara. Un mēs uh, nedrīkstam aizmirst to, Eh, par ko tagad mēs diskutējam budžetā par eh, pilsonības jautājumiem, un arī administrācija ir jāfinansē. Un to mēs eh, nerunāsim gari un plaši, 3,5 stundas diez vai, bet par to ir jāparunā nedaudz par administrāciju. Tā ir viena lieta. Otra lieta, mēs runājam par uzklausīšanu. Ja nemaldos, tad visiem jums uz galda uh, ir informācija par uh, uzklausīšanas struktūru. Tur vēl nav uzvārdi minēti, bet tas ir tāpēc, ka pat ja mēs vakar būtu uzrakstījuši šo uh, pēdējo situāciju, tad pat šorīt no rīta tā varbūt jau vairs nebūtu bijusi spēkā. Tāpēc uh, vispirms uh, jūs saņēmāt tikai uzklausīšanas struktūru, un sekretariāts tiešām visu kārtīgi ir sagatavojis. Uh, ņemot vērā to, kas ienācās no politiskajām grupām. Šie te ieteikumi tika iesūtīti. Mēs uh, ar daudziem kontaktējāmies, lai uh, aicinātu viņus uz uzklausīšanu. Daži atteica, daži piekrita, bet, kā jau es teicu, uh, nākamnedēļ, varbūt aiznākamnedēļ, varētu būt pieejams pēdējais saraksts ar tiem cilvēkiem, kas ir um, piekrituši uh, diskutēt ar mums par šiem tematiem. Trešais un pēdējais paziņojums. Koordinātoru vidū mēs vienojāmies, ka attiecībā uz um, nosaukumu mēs, uh, nevai, mēs netaisīsim nekādas garas filoloģiskas debatas. Ne, mēs zinām, kur tas var novest, uh, ja diskutējam par atsevišķiem vārdiem. Uh, Nu, tā tas arī ir, kad mēs par tekstiem runājam. Es domāju, ka mums katram kaut kas tāds ir um, gadījies dzīvē. Un tāpēc mēs vienojāmies, ka mēs, uh, teiksim tā, uh, referents ir izteicis priekšlikumu un visas politiskās grupas ir aicinātas iesūtīt savus priekšlikumus un tie priekšlikumi, kas uh, ienāksies no uh, politiskajām grupām, tos eh, referents apkopos un izteiks jaunu priekšlikumu. Un to mēs tad uh, nākamajā koordinātoru sēdē apspriedīsim, un tad mums būs arī nosaukums gatavs. Es uh, domāju, ka vislabāk būtu, ja būtu īsts un kodolīgs nosaukums, un tāpēc jau tagad uzreiz gribētu lūgt referentu uh, iekļaut uh, Uh, protams, visus ieteikumus, bet ne visus, lai nebūtu tāds garš un izplūdes uh, nosaukums. Tie ir mani paziņojumi, tā mēs, es domāju, varam rīkoties. À, vēl viena lieta. Mēs vienmēr esam uh, teikuši, ka mēs vēlamies sadarboties ar nacionālajiem parlamentiem. Es domāju, tādu pilnu sēdi ar nacionālajiem parlamentiem organizēt tas um, nekur nenovedīs, jo tad būs tikai tāds deklarācijas vai paziņojumi un tad nav laika vienam ar otru diskutēt. Visas grupas no nacionālajiem parlamentiem, kas ir gatavas doties uz Brīselu vai varbūt uz Strasbūru, mans pēc, protams, mēs visas eh, grupas eh, uzņemsim pie sevis. Mums jau bija liela grupa no Polijas Seima, un eh, um, diskutēt ar viņiem esam gatavi. Uh, un runāt par uh, mūsu gaidām, par viņu gaidām, par to, kāda varētu būt otras puses loma. Tā ir viena lieta, bet es vēl uzrakstīšu arī vēstuli. par uh, Eiropas jautājumiem atbildīgajiem Eiro, nacionālajos parlamentos. Uh, lai viņi saņemtu šo te aicinājumu, pat ja viņi negrib ierasties personīgi pie mums, tad varbūt viņi var vismaz sniegt atzinumu. Un šī vēstule tuvā, tuvākajās dienās tiks nosūdīta. Pat, nu, gadījumā, ja, ja kāds ar jums kontaktējas, tad jūs vienkārši ziniet, kas notiek. Un tagad eh, pie šī darba kārtības punkta, kur mēs iemainījām vietām, Džēms. Uh, Jota, two very brief points, if I might. Ļoti divi, ļoti īsti divi punkti. Vai kad uh, mums būs paredzēts uh, pārdomu dokuments par uh, finanšu perspektīvas pārdomu? Tas ir kritisks aspekts, bet es domāju, ka it īpaši Levandauska priekšlikuma kontekstā tas ir būtiski. Un runājot par desmitgādu perspektīvu, tas ir pret jebko, ko mēs esam domājuši parlamentā, kā eh, mums ir šobrīd eh, pilnīgi neskaidrība pār eh, laika grafikiem. Varbūt referents varētu kādu pārdomu dokumentu sagatavot jau agrīnā etapā. Un, Tas būtu pirmkārt. Otrkārt par uzklausīšanu īsts komentārs. Šķiet, ka mēs runājam par Eiropu 2020 savu veidu vakumā šeit, un būtu ļoti labi uzklausīt kādus ārējus viedokļus par to, kāda globālā pārvaldība un šie jautājumi izskatītos 2020. gadā. Un varbūt, ka tas izmainītu to mūsu skatījumu, kāds mums šobrīd ir uz Eiropas Savienību, un mēs to varētu uzklausīt ārējā kontekstā. Piemēram, ārlietās vakar bija dokuments par globālo pārvaldību šajā periodā. Paldies! Ja vesela virkne e, ieteikumu jau ir saņemts, un sekretariāts mēģina pēc iespējas līdzsvarotāk un uh, tā, tā uh, ielūgt tādus, kas ir tādi šķērsdomātāji. Um, tas ir skaidrs. Kas attiec uz mūsu diskusiju par ilgumu? Mums ir laika grafiks 2010. gadam. Mēs par to vienojāmies jau pirms uh, divām nedēļām un par finanšu um, perspektīvas ilgumu mēs runāsim uh, Nikolai uh, dienā, tad nāk Salvadors ar Nikolai Mais un tā tālāk. Tātad 6. decembrī. Es, protams, te jokoju. 6. decembrī tātad mēs runāsim par uh, finanšu plānu ilgumu. Labi, tad tagad varam pāriet pie 5. darbkārtības punkta. Kas tagad ir trešais punkts? Mums visiem ir pārdomu dokuments, šis te jaunais dokuments uz galda, papīra versijā. Un um, tad, kad jūs aiziesiet atpakaļ uz saviem birojiem, tad eh, jums tas būs arī ēpastā. Salvadors tagad eh, teiks nelielu ievadu. Lūdzu, Salvador. Gracias, eh, prezidenta. Priekšsēdētāji, paldies. Īsas pārdomas par šo virsrakstu, kuru mēs komentējam. Uh, varētu. Referenta doma bija likt visīsāko iespējamo virsrakstu, bet, diemžēl, vajadzēja piekāpties citām politiskām grupām, un vienīgos, ko es varu nodrošināt, ir, ka e, virsrakstā nebūs vairāk kā trīs rindiņas. Bet par vārdu skaitu, kas ir jāiekļauj virsrakstā, vairs neesmu pārliecināts. Katrā ziņā no manas puses tas būtu vienkāršs teikums. Uh, Eh, šodien manis piedāvātais dokuments eh, ir ar tehnisku raksturu, bet kas lielā mērā ietekmē to veidu, kādā attīstās eh, kopienas budžets. Un vakar samierināšanās laikā no Lamasūra kunga puses izskanēja tas, ka budžeta summa, kas nav īstenotas un atgrieztas dalībvalstīm pēdējos eh, gados sasniedz 50 eh, miljārdus eiro, kas ir viena, eh, vairāk nekā trešā daļa no gada budžeta, kas nozīmē, ka budžeta izpildīšanas jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi tomēr, jo mēs turpinām izpildīt gada budžetu apmierinošā veidā. Un tas e, ir ar savām sakām, ņemot vērā to, ka Eh, vienotā līguma 317. pāns mums klāsta par to, ka eh, kā budžetu izpilda komisijas eh, saskaņā ar dalību valstīm, ņemot vērā labas pārvaldības principus un budžets, kas netiek izpildīts labi un kura daļa tiek atgriezta dalību valstīm, ir budžets, kurš no finansiāla viedokļa, ne arī no politiska viedokļa, nesasniedz tos mērķus, e, kas ir nosprausti un par ko mēs esam lēmuši parlamentā. Un tā kā tas bija viens no pamataspektiem, ar ko visvairāk saskaras par, parlaments gan budžeta komitejā, gan budžeta kontrolas komitejā, ar Eiropas komisiju un padomi, Ir pilnīgi skaidrs, ka mūsu pārdomas Sūre komitejā ir temats, kas ir jāskata padziļināti. Šajā dokumentā eh, vispirms gribu pateikties sekretariātam, ir ar eh, problēmu, ka tajā daļā, kas attiecas uz vienkāršošanu, mēs sagaidām, ka būs Eiropas komisijas paziņojums, kas vēl aizvien nav saņemts. Uh, Mēs eh, cerējām uz to novembrī, bet pēdējās ziņas no sekretariāta ir, ka nebūs pieejams līdz decembra sākumam šis ziņojums. Un eh, eh, tajā brīdī, kad komisija mums darīs zināmus savus vienkāršošanas priekšlikums, mēs tos varēsim iestrādāt. Tāpēc šajā dokumentā ir vairāk runa par labu finanšu pārvaldību, par izdevumu kvalitāti, un pēc tam, kad mūsu zinām viņu viedokļi par vienkāršošanu, tad mēs varēsim atkal runāt par to sīkāk. Tālāk runājot par kontroli un labu pārvaldību. Jūsu priekšā ir dokumentā otrā un trešajā lapusē iekļauti principi, saskaņā ar kuriem tika iztenots uh, Eh, kopienas budžets, runājot par efektivitāciju, par ekonomiku un arī eh, dokuments no revīzijas palātas, eh, kur ziņojumu mēs uzklausīsim, un īpaši izceļ izpildes metodas. Trīs paredzētās iespējas finanšu regulējumā ir centralizētājā pārvaldība, dalītā pārvaldība un kopīgā pārvaldība. Centralizētajā pārvaldībā, ko pamatā veic Eiropas komisija un kas ietekmē atsevišķas Eiropas institūcijas, kā Eiropas investīcija banku, pamatām šīm eh, institūcijām tiek dot iespēja veikt pašiem savu pārvaldību, kura pēc tam tiek kontrolēta no revīzijas palātas puses. Jebkurā gadījumā tas neietekmē to, kas ir visvarīgākais mūsu komite, sure komitejai, kas ir kopējā pārvaldība. Šajā kopīgā pārvaldībā atrodas vairāk nekā 80% eh, kopienas izdevumu un arī, ko īsteno dalībvalsts. Ar šajā kopīgajā pārvaldībā komisija ir ar samērā sarežģītu nostāju, ņemot vērā to, ka izpilde tiek uzdota dalību valstīm, kurām ir jāīsteno šī budžeta sadaļa katrā ziņā ar ļoti stingru monitoringu no Eiropas komisijas puses. Dalība valstis uzņemas atbildību pār kopienas fondu pārvaldību, nodrošinot to, ka tiek e, īstenot un pabeigt pilnīgi integrētas pārvaldes e, procesi, un kā jau jūs zināt, deklarācija bija pozitīva. De pozitīvais tas, kas bija gadu gaitā parlamenta pieprasījums, nebija iespējams e, panākt, ņemot vērā problēmas ar gala saņēmējiem. Un Dalītā pārvaldība koncentrējusi tīpaši uz lauksaimniecības un kohēzijas politiku. Kohēzijas politika ir 31% no kopienas budžeta. Ir tā, <coughs> kas rada nopietnas problēmas budžeta izpildē, it īpaši saistībā ar kontroli no, no eh, revīzijas palātas puses. Un eh, kļūdas izpildē ir tās, kuras eh, vēlāk ietekmē kopienas izdevumu efektivitāte dalību valstīs. Un ir skaidrs, ka lauksaimniecības gadījumā bija integrētas kontrolas process daudz efektīvāks eh, un krietni tika mazinātas kļūdas kuras e, nosodīja revizija palāta. E, tādējādi alternatīvas e, lauksaimniecības jomā ir labi darbojušās, kamēr tās, kas attiecas uz kontroli un pārvaldību kohēzijas politikā un struktūra fondos, vēl aizvien šeit ir nepieciešama lielāka pūliņa no Eiropas komisijas puses, lai gan šķiet ir skaidrs, ka. Kā tā uzlabojas e, pēdējos e, izpildes gados, un pēc tam kopīgā pārvaldība, kas attiec uz starptautiskām institūcijām, piemēram, apvienotās nācijas, ar kurām budžeta kontrolas e, komitejai arī ir nozīmīga loma, lai gan ir saņemtas sūdzības un nav bijušas nekādas eh, vienošanās eh, pagaidām ar komisiju, lai gan esam izsnieguši grozījumus, uzlabojumus, lai varētu uzlabot šo fondu kontroli kurus Eiropas Savienība paredz starptautiskajām institūcijām un kur beidzot mēs jau zaudējam jebkuru pavadienu tam, kā šie fondi tiek pārvaldīti. Un ļoti bieži un mēs uzticamies uzticamām organizācijām, tādām kā pienotos nācijas, taču katrā ziņā mēs īstenam vienu no galvenajiem mandātiem, kas mums ir kā parlamentam, kas ir būt atbildīgiem par kontroli 100% kopienas budžetam. Papildus problēma šajā kopīgajā pārvaldībā ir e, kopienas fondu redzamības trūkums to fondu, tiem fondiem, kas tiek novirzīti šīm trešajām organizācijām, un Eiropas e, Savienība ir viens no lielākajiem donoriem, un pilnīgi noteikti paliks skaidrs no budžeta sarunām, e, šī redzamība ir skaidrāka. Šī temati par budžeta izpildi priekšsēdētāji ir ļoti nozīmīgi šobrīd, kad mēs eh, gatavojam nākamās finanšu perspektīvas. Tāpēc, kā, kā jau mēs pieminējām, runājot par vienkāršošanas jautājumu, kuru jūs redzēsiet vēlākā sadaļā, Kad eh, Eiropas komisija būs sagatavojusi savu paziņojumu, šeit nav runa tikai par to, ka būtu jāiegūst eh, pareizs finansējums, lai varētu īstenot tās programmas, kas piešķir lielāku pievienoto vērtību Eiropas Savienībai. Tiek uzskatīts, ka e, Nacionālās sabiedriskās domas priekšā, kas e, ir ārkārtīgi jūtīgas pret to, kā Eiropas Savienība tērē paši savu budžetu, mums ir jāpanāk, ka daudz lielāka efektivitāte. E, izpilda to, vai, to 100% un e, e, kļūdu procents varētu, tam ir jātuvina nulei. Un tas e, kļūst aizvien grūtāk, rodas liela budžeta spriedze un labāka izpildu un kontroli mums piešķil, piešķirtu papildus punktu, vismaz eh, kādu veidu, kā ietaupīt kopienas budžetu, ja mēs varētu uzlabot tā efektivitāti. Pēc tam Runājot par vienkāršošanas jautājumu, tas ir ārkārtīgi svarīgs. Visi jūs esat deputāti šeit, kas eh, pārstāvat Eiropas dažādus reģionus, kas uh, tādā vai citādā veidā izmanto kopienas fondus, kopienas programmas un visi tie, kas ir kontakt, bijuši saskarē ar kopienas programmām, pirmā sūdzība šajā sakarā ir lielās grūtības īstenot un piemērot katras programmas eh, normatīvas, kas katru reizi atšķirās no viena gadījuma un citu, un kas apgrūtina šo programmu pārvaldības skaidrību un ļoti bieži noved pie kļūdām. Ļoti bieži dažādām programmām piemērošanas normas ir atšķirīgas. Un tas vēl jau vairāk apgrūtina administratīvo kontroli un pārvaldību no mazo saņēmēju puses. It īpaši tad, kad šie mazie saņēmēji ir nelielas pašvaldības, kuru pār administratīvās pārvaldības kapacitātes ir ierobežotas. Es zinu, ka Eiropas komisija strādā pie šī jautājuma. Tā mēģina e, ieviest e, plašus vienkāršošanas pasākumus, izpildes noteikumos šajās kopienas programmās, mēģinot panākt to, lai šo normu interpretācija varētu atbilst e, dalību valstīm saskajā ar subsidiartātes principiem un neuzliekot par pienākumu to, ka tā ir komisija, kura uzspiež kādas kontrolas un izpildas normas, kas ļoti bieži ir neīstenojams un neizpildāmas. Un mūsu pieredze rāda, ka e, tā būtu līnija, pie kuras jāpieturs nākotnē, ņemot vērā to, ka jūs, kā jau labi zināt, pārvaldības sarežģītība tā vietā, lai mazinātos, gadiem ritot ir pieaugusi, un ļoti bieži kopienas programmas netiek īstenotas, tāpēc, ka ir daudzi gala saņēmēji, kuri nevēlas riskēt un pieprasīt šo kopienas finansējumu, apzinoties to, ka iespēja pieļaut kļūdu un pēc tam eh, saskarties ar juridiska rakstura prebloma, pro, eh, eh, Eh, eh, komisijas struktūrām un juridiskām problēmām ir ļoti liela. Tālāk runājot par izpildi, par efektivitāti un ekonomiku, mēs esam to norādījuši sastajā lapusē. Tā ir rinda ar jautājumiem, kas būtu jāapspriež un jāizdiskutē šodien eh, un tuvākajās nedēļās vienkāršošana un stiprināšana izsniegšanas instrumentiem ir ļoti nozīmīgi un arī e, darbība saskaņā ar noteiktajām politikām, pie, ar savu pievienoto vērtību un kvantificējumiem mērķiem. Tāpat ir, ir jāmazina e, kļūdu apjoms, kā arī mēs runājam par šo noteikumu un procedūru vienkāršošanu, kas e, varētu mazināt e, kļūdu apjomu, kā arī mazināt kontrolas izmaksas. Un ir jāpanāk labāks līdzsvars starp kontrolas izmaksām un šādas kontrolas efektivitāti. Tas nozīmē piemērot izmaksu un labumu analīzi e, šīm kontrolēm. Un pēc tam arī jānorāda finanšu pārvaldības un kontrolas uzlabošana Eiropas komisijā saskaņā ar dalību valstīm. Es atkārtoju priekšsēdētāji. Šis dokuments pagaidām ir ievad dokuments, kamēr mēs gaidām izvērtējumu no Eiropas komisijas puses, ko lai mēs varētu sagatavot pats padziļinātu eh, un detalizētāku dokumentu attiecībā uz eh, vienkāršošanu un budžeta kontrolas eh, labāku kontroli īstenošanu. Paldies, Salvador! Tikai vēlreiz par, nu, norādīšu uz to ir vēl divi citi dokumenti, ar kuriem mēs arī varam turpināt strādāt. Tie ir uz jūsu galda. Pirmais ir re, revīzijas palātas ziņojums, kur ir uh, runa par finanšu pārvaldības uzlabošanu, tur ir daži ieteikumi. Un tad ir arī mūsu politikas departaments sagatavots apkopojums par to, kā tad līdz šim ir gājis ar finanšu perspektīvām un to ieviešanu. Un attiecīgi tieši uz elastību, kur mēs šeit esam ieviesuši, par to te ir materiāli. Tur var, man, manuprāt, ļoti labi redzēt, um, ar kādu spiedienu saskars uh, tagadējais finanšu plāns, un jau no paša sākuma tā tas ir bijis. Tagad ir pieteikušies runātāji. Jā, lūdzu. Danke sehr. Liels paldies. Es mēģināšu uzdot trīs Jautājums trīs eh, lietas pateikt godāviem referentam. Ja jūs paraugāties uz tehniskajiem pielikumiem, 7. un 8. dokumentā šajā dokumentā un aprēķiniet, nevis paraugāties uz grafikiem, bet aprēķiniet, tad jūs eh, nonākat situācijā, ka ieviešana šajā te 7. līdz 9. gadā šajā periodā ieviešana ir par 2 līdz 2,5% sliktāk nekā iepriekšējā finanšu plānā. Apmēram 95-96% ieviešana. Un pēdējos divos gados, iepriekšējā finanšu plānā, tas bija 98,5 un vairāk. Pirmais jautājums, vai tas ir labi vai slikti, ir jāanalizē, jo, ja mēs raugāmies uz pirmajiem gadiem šajā finanšu plānā, uh, un pirmajiem trim gadiem iepriekšējā finanšu plānā, ja perspektīvā, tad tur uh, ieviešana bija 85 līdz 89%. Šajā plānā mēs esam labākā ieviešanas situācijā. Tātad jāatbild uz šo jautājumu, vai tas ir labi vai slikti. Otrā lieta, kas izriet no dokumenta, ja jūs paraugāties uz astoto lapusi, tad jūs varat redzēt, kuras ir tās uh, robežas, eh, kur eh, ieviešana ir būtiski zemāka, un tur ir divas sadaļas, nevis pirmais vai otrais, bet trešais, ceturtais un piektais. Trešā, ceturtā, piektā sadaļa ir eh, sliktāk ieviesta. Vai šeit problēma ir sliktāka plānošana vai dokumentu nepiesūtīšana, tad ir, tas ir grūti izskaidrojums. Un treškārt par piezīmēm, par kļūdām kohēzijas fondos 11%. Tā nav informācija par tagadējo situāciju, jo sākot ar 2007. gadu eh, tiek ievies trīs līmeņu sistēma, kas eh, pārvalda kreditēšanu un auditēšanu, un saskaņā ar pētījumiem no DJ Regio šī te trīs līmeņu sistēma būtiski pazemina kļūdu procentu, bet eh, būtiski arī palielina ieviešanas laiku un tas ir 1,1 eh, vai 1,2 gadi. Tātad eh, tas ir eh, jāņem vērā, ja vēlās samazināt kļūmes, un tāpēc gribēju vērst referenta uzmanību uz šīm divām lietām, jo šie te pielikumi, tos analizējot, ir jāgūst atbildes, kāpēc ir šāda, kāpēc ir šāda atšķirība, un vai tas ir labi vai slikti gal galā. Paldies! Ja, wir sammeln, äh, die Mēs um, uzkrāsim vairākus jautājumus. Lūdzu, Karvaljo kundze. Paldies! Vēlos pievērst jūsu uzmanībai ITER ziņojumam par vienkāršošanu, inovācijām un izpētes programmam, kur es biju referente. Notika balsojums ITER, visas politiskās grupas piedalījās un balsosim arī mini plenārijas nāksmē Briselē 11. novembrī. Man šķiet, komisija vienkāršos izpēti un uh, inovāciju politiku kā testa versiju, lai pēc tam paplašinātu vienkāršošanu arī uz citām programmām un sektoriem. Nu, ka mēs šeit skatāmies uz projektu ciklu kopš, sākot ar definīciju, līdz uh, pat priekšlikumu iesniegšanu diskusijām. Uh, tiek aplūkot arī dalībvalstu līdzdalība apstiprināšanas procesā, tad, tad viss cikls. Tas ir diezgan sarežģīti, jo dažādos dienās tos ir eh, pilnīgi dažāda eh, šo procesu interpretācija. Tā kā daudz kas ir jādara, lai programmas kļūtu pieejamākas. Un ieviešana ieviešana ir tas atslēga jēdziens. Šis ziņojums ir tikai sākums, tagad komisijai jāpraupējas par ieviešanas aspektiem, tas ir eh, sarežģīti, jo nav viegli tur vienkāršot lietas. Mm, bet eh, tas ir eh, mm, labs vingrinājums un iespējams komisija izdosies vienkāršot lietas izpēc un inovāciju lietās, un ja tas būs veiksmīgi, nu, tad tiešām jāskatās, lai mēs to uh, attiecinātu arī nu, vismaz dažus aspektus arī uz struktūra fondiem. Paldies, Jorans Fārms. Paldies. Man dažas pārdomas un varbūt arī jautājumi. Pirmkārt, uh, tiek sniegta ļoti interesanta informācija, kas arī ļoti noderīga Bet divas lietas, ko gribēju pajautāt. Mēs vienmēr diskutējam par atšķirībām starp saistībām un maksājumiem. Kāpēc rodas šī problēma? Ideālā pasaulē teorētiski visam jābūt 100% apjomā budžetam, e, saistībām, maksājumiem, visam jābūt 100% e, apjomā. Teorētiski ideālā pasaulē, bet tas nekad nenotiek bet mums jāsaprot, kāpēc. Un es redzu, ka šeit komisija tiek aicināta izvērtēt situāciju, kad runa ir par dalīto pārvaldību, bet um, mums vienkārši jāsaprot, kāpēc saistības, kas tiek uh, ieviestas, kas tiek īstenotas, uh, nesakrīt ar budžetu. Kāpēc ir šī nesakrītība? Uh, Tas mums ir jāizanalizē. Jo par to katru gadu parlaments diskutē. Parlaments mēģina, lai, maksājumi, lai maksājumus, maksājumus tuvinātu uh, saistībām, lai uh, tas viss atbilstu, bet um, ar nu, to joprojām problēmas praktiski. Tā kā ieviešot, izpildot saistības un maksājumus. Um, šis aspekts mums jāpadomā. Un um, tad arī rezultāti svarīga lieta. Mēs vairāk domājam par kontroli, bet mums jāsaprot, kāda varētu būt rezultāti. Pirms pāris nedēļām uh, apmeklēju sociālo projektu fondu manā valstī. Tur ir uh, aud auditors no Briseles, kas pārbauda visas detaļas. Uh, Um, dalībnieku skaitam jāskrīt ar pasniegto pusdienu skaitu, bet uh, neviens nerūpējas par rezultātiem, vai tiešām kaut kas tiek sasniegts. Imigrantu integrācijā darba tirgu, piemēram, tas bija mērķis, bet par to neviens nejautāja. Bet visas detaļas, kā pusdienu skaits un dalībnieku skaits, tas viss tika rūpīgi sarēķināts. Jāskatās vairāk uz rezultātiem un nepieciešams ieviešanas visaptvarošākā analīze. Tad otrā lieta ir um, ieviešanas cikls. Šeit arī varētu būt problēma, un tas ir saistīts ar Džeimsa minēto, proti e DFS uh, periodu. Ja, kad mums sākas jauns periods. Mēs zinām, ka pirmajā gadā nekas nenotiek īsti. Visi tikai plāno, ievieš jaunas noteikumus, birokrātija tā tālāk. Tad otrais gads - labi. Daži projekti tiek uzsākti, trešais gads projekti tiek turpināti, un ceturtajā gadā mēs jau ejam uz priekšu pilnā ātrumā. Bet šeit mums rodas problēma. Tad, labi, septītajā gadā mēs jau esam sasnieguši. Uh, maksimālo ātrumu, un tad mums eh, jāaptur mūsu darbība, un tad viss sākas no jauna ar nulles gadu, tā teikt. Tā kā būtu labi apskatīt ieviešanas ciklus, kas tiek ieviests eh, pirmā, otrā gada laikā, tad eh, trešais, ceturtais un kā izskatās šī līkne. Man šķiet, ka pagadām mēs efektīvi neizmantojam Eiropas Savienības resursus. Vai to varētu uzlabot? Es nezinu, varbūt uh, pārklājot atsevišķus periodus, uh, uzlabojot plānošanu, bet tas ir jāizanalizē, jo notiek ļaunprātīgā resursu izmantošana. Mm, un um, īpaši struktūra fondos, bet arī citos, citās programmās. Varbūt jāpadomā par projektu ciklu. Uh, Tas noteikti būs nepieciešams, uh, kad mēs runāsim par nākamo uh, finanšu perspektīvu vai mm, mēs runāsim par pieciem vai septiņiem gadiem, pieci gadi būtu liela problēma, jo pirmie trīs gadi mums nedod rezultātus, tad vieglāk vienoties par septiņiem vai desmit gadiem. Mm, tas uh, otrs jautājums - analizēt ieviešanas ciklus. Tas mums noteikti noderētu. Paldies! Eh, paldies, eh, Jorans, eh, bet tu apsolīji runāt īsi un tu neturēji vārdu. Mm, par to tikai atgādinu. Lūdzu, tag tagad vēlos sveikt komisāru kungu. Prieks jūs redzēt, bet mums ir vēl daži runātāji, kas pieteicās runāt. Pavisam īsi, pavisam īsi, kā jau teica Jorans, un uh, Raimers gribēja arī pavisam īsi kaut ko piebilst. Nu, tiešām, tiešām runāšu īsi, jo hm, atbalstu visi. Visu, kas izskanēja runājot par starpposmu izvērtējumu un um, uzkrājušos problēmu um, izskatīšana un atrisināšana uh, ar šo finanšu perspektīvu, tā ir mūsu galvenā prioritāte, jo citādi uh, jaunās DFS ietvaros mēs uh, runāsim par jaunām iniciatīvām, ka, un neesam atbrīvojušies vēl no no balasta, kas apgrūtina mūsu darbu. Tā kā uh, mums jāpārunā šīs lietas ar komisiju. Pirms attīstīt jaunas kreatīvas eh, idejas, kas uh, citādi var būt interesantas, bet var vienkārši uh, nākt pretī mūsu darbības virzienam. Uh, Nākamais runātājs arī lūdzu pavisam īsi Lāro kungs. Paldies, ja es visam piekrītu līdzekļu izmantošanu un projektu īstenošanu ir jāizskata ieviešanas cikla analīze, bet tad jārīkojas ļoti konsekventi. Šajā eh, pagaidu komitejā mēs nevaram teikt, ka mums tas ir pilnīgi nepieciešami, bet tad budžeta procedūrā uh, Portas kungam bija daži grozījumi, bet mm, Elisa kungam bija vairāki grozījumi. Un nevar pieļaut, ka tad uh, plenāra sēdē šie grozījumi tiek noraidīti. Tas uh, arī veido šo konsekvenci. Piemēram, ja mums ir viens miljons uh, pārpalikums, tā teikt, ko var izmantot NVO, Uh, nu tad jāizskata, ja mēs to izmantosim NVO, kas notiks citām programmām. Tas jādara konsekventi. Tā ka konsekventi jāturpina darbs šajā komitejā, arī plenārsēdēs un citās komitejās. Paldies, nu tas tiešām bija īsi. Tagad tik uzdot jautājums Džems Melisam, bet turpināsim, pa, kā ir sarakstā. Nu tad sākumā došu vārdu Dejonga kungam. Es arī runāšu īsi ir saikne starp to, kā dalībvalstis izmanto budžetlīnijas un kādas kontrolas problēmas mums pastāv. Ja notiek diskusija par fondu izmantošanu eh, dalību valstīs, vai uh, fondi, fondu līdzekļi jāizmanto visām dalību valstīm, vai tie būtu jārezervē noteiktām dalību valstīm, nu, šeit uh, situācija būtu rūpīgi jāizvērtē. Uh, vairāk jādomā arī par efektivitātes politiku. Un uh, uh Transparency International ir publiskojusi korupcijas uh, rādītājus, un uh, vairākās dalībvalstīs situācija pasliktinājusies, salīdzinot ar pagājušo gadu, tā ka tam jā, arī jāpievērš uzmanība. Tad uh, par ANO runājot parasti, ANO neļauj izmantot pašu auditorus, bet uh, Ja jūs esat galvenais donors, kā parasti ir eh, Eiropas Savienībā, nu, tad var izdarīt spiedienu uz ANO, lai panāktu labāku kontroli. Un aģentūras. Aģentūras ir minētas pārdomu dokumentām. Un mums eh, jāizskata situācija arī ar aģentūrām, jo tur eh, vairākas problēmas. Paldies! Un tagad Džeims. Un tad Konstance Karēra. Paldies! Tikai viens punkts. Domājot par finansēšanu, finanšu perspektīvu pēc 2013. gada, jāsaprot, kas notiek ar mūsu fondiem. Revizijas palātas dokumentā mēs redzam, ka daudz gadu perspektīvā parādās problēmas, un nu, tīpaši runājot par eh, izpēti un inovācijām, mums ir 13 tūkstoši pētnieki, kas nevēlas vairs sadarboties, eh, darboties izpētes un izstrādes programmās, jo viņam nepateik pārvaldība. Viņam tik lielas domstarpības, ka tik tiešām jāuzlabo sistēmas efektivitāte citādi. Uh, Eh, sistēma vienkārši nedarbojas un nevar efektīvi izlietot līdzekļus. To es redzu arī savā eh, apgabalā. Tā kā jāskatās, eh, lai līdzekļus efektīvāk izmantot, jo citādi neviens nepiedalīsies programmās. Konstance, paldies. Divas lietas. Līdzekļu pārvaldība. Pirmkārt, kohēzijas politikā. Un tad tiešām mums ir uh, problēmas uh, ieviešot uh, sarežģītus un dažādus noteikumus, runājot par konkrētiem uh, fondiem un resursiem. Mēs mēģinām lietas vienkāršot, bet eh, nav vērts tik ļoti domāt par eh, atsevišķiem noteikumiem, kas eh, saistīti ar kohēzijas politiku, bet varāk būtu jāpadomā par kopīgiem noteikumiem, visiem resursiem, visiem fondiem. Septītā spēc ietvar programma vides programmas, izglītības programmas, nu, tātad kohēzijas fonda līdzekļi, kas būtu izmantojami vienkāršāk, caurskatāmāk, efektīvāk. Šādi noteikumi mums ir vajadzīgi. Lai nebūtu tā, ka uh, pieteikumu iesniedzējiem katrā programmā jāsaskārās uh, ar dažādiem, pilnīgi dažādiem noteikumiem. Ja mēs to izdarītu, tad efektivitāte noteikti uzlabotos. Un uh, eh, Koranam ir eh, taisnība rezultāti, rezultātu izskatīšana ir ļoti svarīgs moments šeit. Un pasaulē jau ir uzkrāta pieredze, revizijas palāta noteikti eh, var to pārbaudīt lai nenotiktu eh, tā, ka mums šķiet, ka mums ir labs rezultāts, bet revizijas palāta saka, ka nu, galīgi nav ar šo rezultātu apmierināta. Runājot par ieviešanu, nu, tā daļai ir arī iestāžu vaina, jo līkne neizskatās tā, kā mēs to vēlamies. Kohēzijas politika tika uzsākta 2007. gadā, un līdz ar to 2007. gada jūnijā Mums bija ap 12 um, programmu, ko apstiprināja komisija. Un tā bija tāda situācija, kas izveidojās. Reģioni tur neko nevarēja uh, mainīt. Un ja padome uh, pieņem lēmumu par finansējumu īsi pirms 2006. gada beigām, nu, tad komisija arī tur neko nevarēja mainīt. Tagad eh, situācija ir uzlabojusies pēc Lisabonas līguma. Mums tagad daudzās jomās ir koplāmuma procedūra, un mums jāmēģina pieņemt šos lēmumus, un padomē jādara tas pats. Un tad eh, tas eh, noteikti uzlabotu ieviešanas grafiku. Un dalību valstīs, kas vēl nav sasniegušas N plus 2, N plus 3 eh, mērķus, tad jāpaskatās, lai tur nenotiktu darbu dublēšana, lai mēs strādātu pie noteiktiem projektiem un tas uzlabotu efektivitāti. Labi, tad Dereks Vans, tad Migels Portašs un tad atkal Salvadors izteiksies. Un par šo punktu, darba kārtības punktu. Tas arī droši vien būs viss. Bogana kungs, paldies sākumā par ieviešanu kohēzijas politiku un struktūru fondu zemu apgūšanas līmeni. Mums jāsaprot sākumā, kurš ir atbildīgs eh, par to, ka šī ieviešana nenorit tik veiksmīgi. Vai tā ir komisija, vai dalība valstis, vai reģioni, kas pie tā vainīgi, vai projektu sponsori Mm, iespējams. Varbūt uh, tiek izdarīta pārlieku mm, liela kontrole, varbūt tā palēnina ieviešana. Tika prezentēts dokuments, un dokumentā te rakstīts, uh, ka eh, mēs runājam par papildu 11% kohēzijas eh, politika eh, inovācijām, izstrādi un inovācijām. Bet mēs runājam ne tikai par papildu 11%, bet arī par riska faktoru palielināšanu. Protams, mēs saņemsim vēl vairākus ziņojumus tuvākā laikā. Uh, Mēs skatīsimies, kā lietas attīstīsies, bet uh, vienkāršotais process piedar pie labas finanšu pārvaldības. Šeit jārūpējas par līdzsvaru. Komisijai būtu vērts sagatavot rīcības plānu un eh, jāskatās, vai šis plāns uh, palīdzēs vienkāršošanu sasniegt. Ir arī citi piemēri. Piemēram, dažos reģionos ir tāds um, uh, uzticamības līgums, kas darbojas, proti komisija aplūko finanšu struktūras vietējas, un uh, ja komisija uzskata, ka šīs struktūras ir pietiekami elastīgas, nu, tad uh, komisija atbalsta šos reģionus. Un tur ir daži ļoti labi sadarbības piemēri. Un mēs varam aplūkot līdz ar to, kas jau darbojas, ko var jau izmantot, un šos jau esošos elementus uh, var izmantot un paplašināt aptvērumu nākotnē. Paldies, Migels. Došu Dažas atbildes kolēģim garīgam. Manuprāt, šeit ir eh, jāskatās, kādas atšķirības ir kontrolei eh, lauksaimniecības un kohēzijas politikam. Patiesībā vajadzētu mazliet vairāk pārdomāt šīs atšķirības, kādas tad tās ir. Tas ir pirmais jautājums. Un otrais attiecas uz Eh, jautājumu uz lūgumu garīgas kungam ar šo voluntāristisko budžetu, kas, eh, eh, kad tas no parlamenta puses mēs iesniedzam zemāka tipa debašu jautājums, vai būtu mm, bažas, ka mēs varētu pieprasītu, eh, ka mūsu prasības izrādītos pārāk augstas šī finansējuma tipam. Un vēl viens jautājums par kontrolu mehānismiem. Visās nosauktajās programmās. Vai kāds no šiem mehānismiem nošķir projektus ar mazām investīcijām? Uh, un citus e, investīciju, teiksim, augstāku investīciju projektus. Un to es jautāju tāpēc, ka ja mēs domājam par sadarbību attīstībai ārējā darbībām, tad mēs zinām, ka e, vai šie projekti tiek izdalīti mazām NVO, kas ļoti bieži ir būtiski, un tad es zinu, ka puse no uh, fondiem tiek atvēlēti dažādām eh, eh, dažādiem papildu pasākumiem, un ļoti daudz, daudz finansējuma pazūd administratīvos un birokrātiskos procesos. Skaidrs, ka šeit mēs runājam par projektiem, kas ir nevienmēr pār miljoniem eiro, bet eh, šo projektu vienkāršošana jāuzlabo. Paldies! Es domāju, ka no šī brīža es aizliedzu visiem kolēģiem teikt, ka viņi runās īsi, jo tad tik un tā tā tas nav. Un mums jau nav visu laiku jāpieviļ savas cerības. Lūdzu, Salvador, noslēgumā. Brevemente, porque quiero eh, eh, que hable el comisario. Es. Eh, Ļoti īsi, jo ir jāuzstājās komisāram, es gribu pateikties visiem, e, visiem runātājiem. Un e, gribu tagad nosaukt eh, divas konkrētas lietas, lai gan viedodiet, ka eh, es nevarēšu atbildēt visiem, bet eh, no tā, ko es gribu pateikt, viena lieta par dokumentu pielikumu. Jums astotajā lapusē ir budžeta pārsnieguma attīstība un tā būtu atbildi uz vienu no jautājumiem, ieskaitot arī uz uh, finanšu perspektīvas ilguma jautājumiem. 2000. un 2001. gadā ir budžeta pārsniegums ļoti augsts konkrēti, tāpēc, ka bija pārklājās finanšu perspektīvas, kas bija iepriekšējās, un tās, e, kuras tika uzsāktas. E, tā, tā radās šis lielais pārsniegums un tas nenotika pabeidzot nākošās finanšu perspektīvas un uzsākot pašreizējās, tā tad 2007, 8, 9 gadi ir e, praktiski ļoti niecīgs šis pārsniegums, un tāpēc e, tas jau nenozīmē, ka nevajadzētu uzstāt uz uzlabojumu budžeta pārvaldībā gan no komisijas, gan no dalību valstu puses vienmēr būs līdzsvars starp vienkāršošanu un kontroli no administrācijas puses. Un es iekļauju uh, saistību un maksājumu uh, idejas šajā pārdomu dokumentā, kā arī to, ka ir jāizstrādā priekšlikums par to, kas ir labāk vienkāršošanai un budžeta izpildēji e, veikt e, revīzijas e, pārvaldībai vai rezultātu revīzijas. Tas ir rezultāts, ko mēs iegūstām budžeta kontrolas komitejā, un es domāju, ka parlamenta viedoklis ir tāds, ka mums vajadzētu vairāk uzmanības pievērst rezultātu revīzijai. Tālāk runājot par kopīgo jautājumu, kopīgo budžeta jautājumu un NVO, tas nav iekļauts šeit, bet, bet tas bija atsevišķs jautājums no zāles un Eiropas komisija vienmēr kopīgajā pārvaldībā ir atsacījusies pieprasīt E, revīziju summām kas tiek, e, un fondiem, kas tiek atvēlēti startautiskajām organizācijām. Bet jebkurā gadījumā mums ir jāpilda sava mandāta daļu kontrolēt budžetu par 100%. Un visbeidzot, kas tad ir atbildīgs par to, ka nav labas pārvaldības? Ir mazliet jāskatās vēsturiski pēdējos e, budžeta izpildes gadus un eh, trūkst koordinācijas starp nacionālajiem kontrolas institūcijām un kopienas institūcijām. Un it īpaši ir jānorāda eh, būtisks vājums. Kopienas institūcijās pastāv panika par administratīvu kļūmi, par kļūdu fondu pārvaldībā, konkrēti tāpēc, ka Eiropas parlaments bija eh, ļoti skarbs ar fondu pārvaldību. Šeit ir uh, Eh, kolēģi, kas eh, jau strādā ilgus gadus, kas atceras lielas eh, politiskas katastrofas Eiropas kopienas līmenī, šo kontrolas grūtību dēļ. Un ir politiskā kontrole, ko grib un ko veids parlaments. Bet jebkurā gadījumā galvenais svājais punkts ir tāds, ka Eiropas komisija ir atbildīga par pārvaldību kopienas budžetā, bet kurš tad patiesībā pārvalda 80% no kopienas budžetās ir dalībvalsts, kamēr šeit, Sūre komitejā, mums, e, ja mēs nerisināsim nākotnes jautājumu, tad šis vājas punkts netiks atrisināts, tāpēc es lūdzu Sūre komitejai e, it īpaši pārdomāt par šo ļoti būtisko pu punktu, kas varētu mums sniegt interesants priekšlikums nākotnē. Paldies! Jā, vielen dank. Um... Paldies. Šo tematu mēs äh, nevarēsim noslēgt šobrīd, pēc tam vēlāk noteikti balsoties uz darba dokumentu. Äh, būs vēl diskusijas, pat ja varbūt tikai īsas, bet tagad pāriesim pie tā darba kārtības punkta, kas mums jāizskata, un äh, mums ir liels prieks, ka komisārs uzreiz piekrita uh, uh, ierasties pie mums, tad, kad uh, kļuva skaidrs par to, kas uh, būs rakstīts pārskatīšanas dokumentā, tad, tad viņš piekrita pie mums ierasties un viss, ko mēs varam um, iemācīties no šīs, uh, šī dokumenta, tomēr varēs tikt īstenots tikai nākamajā finanšu schēmas periodā, vismaz to vajadzētu ieviest. Tā vismaz ir teikts pārdomu dokumentā. Vēlreiz sirsnīgs veicu jūs šeit Mēs tagad nesagaidām to, ka jūs stādīsiet priekšā gari un plaši šo dokumentu, jo es domāju, ka visi, kas ir ieinteresēti, bija klāt, kad um, šis dokuments tika stādīts priekšā, bet uh, varbūt īs ievads, un tad es um, došu uh, vārdu katrai politiskajai grupai, tiem nav obligāti jābūt uh, koordinatoriem, bet tie, kas jūtas, ka uh, viņi ir uh, atbildīgi par šo jautājumu, vai viņi ir iecelti kā atbildīgie par šo jautājumu, tad lūdzu piesakiet runāt. Bet ja jūs esat koordinators, tad uh, lūdzu pasakiet, kurš tad uh, runās Eiropas Tautas partijas grupas vārdā, sociāldemokrāta vārdā un tā tālāk. Komisāra kungs, lūdzu, jums vārds. Thank you for your invitation. Paldies par uzaicinājumu. Nav pārāk daudz eh, laika pagājis kopš budžeta pārskata prezentācijas plenārsēdē. Un eh, bija eh, tehniski pielikumi Eh, kas bija jāskata, un arī ļoti eh, jauka, eh, jauka Salvadora garīgas uzstāšanās par skaitļiem, kas tika iekļauti pielikumā. Bet runājot par tipisko opciju daļu par pašresursiem. Šis jautājums ir gana strīdīgs, bet e, šī jautājuma sakarā ir, ir jaunas vēsmas, un padome meklē jaunas iespējas pašresursiem, un augustā bija ļoti kritiska reakcija no manas puses, kad pakāpeniski eh, pašresursu jautājums kļuva atvērtāks. Tālāk par citiem jautājumiem, runājot par ilgumu termiņiem, es labprāt uzklausītu, vai formālā parlamenta po eh, pozīcija, kāda ir par pieciem gadiem, vai tā ir viss atbalstītākā parlamenta pozīcija ar divām papildopcijām, 7 un 5 plus 5 gadi, bet 5 plus 5 ir ar nosacījumu, jo tas nozīmē to, ka mums ir jābūt rezervēm otrajam periodam un obligātām rezervām. Pretējā gadījumā eh, šāda pārskatīšana varētu būt eh, tīrā fikcija. No otras puses, mums ir jāpārbauda tas, cik lielā mērā mēs varētu izmainīt budžeta e, sastāvu, kategoriju sastāvu. Atkal šeit ir divas opcijas. Viena ir gandrīz vai revolucionāra, e, e, pielāgoties stratēģijas 2020 mērķiem, otrā vienkārši konsolidēt vairākas kategorijas, lai piešķirtu sev lielāku elastību runājot pēc būtības. Svarīgi ir tas, lai mēs šo svīras efektu un tā saucam mūs, eh, eh, runājot par tam saucamiem inovatīviem instrumentiem, esam izveidojuši darba grupu, kuras mērķis ir padarīt to par darboties spējīgu, piemēram, eiro obligācijas vai eiro garantiju eh, obligāciju jautājumi e, par šiem jautājumiem tiks iekļaut informācija paziņojumā nākamgad un kāds ir e, progress šeit, runājot par finanšu instrumentiem. Mēs pilnībā apzināmies visus ierobežojumus kādu nu, mums, ar kādiem mēs saskaramies. Otrais jautājums attiecas uz, uz šo ziņojumu. Ingas Gresles, es skatos, nav klāt, bet gada pārskats finanšu regulai jau tika pieminēt šeit un arī vairāki vairāki e, šie pētnieki meklē iespējas nodrošināt lielāku vienkāršošanu, taču mums ir jādomā par vienkāršošanu pēc būtības. Budžets sastāvs, termiņš, finan... vienkāršošana, finanses regulējumā, inovatīvi finanšu instrumenti, pašresursi, bet vissvarīgākais ir pārdomas, e, kas, ir, kas tiek apspriestas parlamentā un dalību valstīs, kādai ir jābūt kohēzijas politikai. Gribētu um, sacīt, ka tai būtu jābūt teritoriālai un runājot par vietu ne tikai Eh, runājot par lauksaimniecības politiku. Ir eh, taktiskas norādes tam, kā mums ir, neparedzot cik lielā mērā, bet ir vairākas reakcijas no atsevišķām eh, galvaspilsētām, un jūs varat uzminēt, kas uh, E, kas e, asi reaģējušiem budžeta priekšlikumiem. Un pēc šī ievades ar prieku atbildētu uz jūsu jautājumiem, bet ar vēl lielāku prieku uzklausīt jūsu komentārus, jo mēs esam izšķirīgajā pārdomu fāzē runājot par divām galvenajām tēriņu jomām - par e, kohēzijas un lauksaimniecības politiku. Uh, un e, drīzumā tiks saņemti ļoti, e, saņemt ļoti svarīgi dokumenti, tam, tas būtu novembrī, šeit vēl nav gala lēmumi, bet e, skaidri norādot to, kādi varētu būt ziņojumi, kādas varētu būt komunikācijas par kohēzijas daļu un par atlikušo pats vēlākais 2011. gada jūnijā. Paldies, tagad ir septiņi runātāji no politiskajām grupām. Un pēc tam došu vārdu visiem tiem, kuri gribēs vēl izteikties. Es jau nemaz negribu to teikt. Bet nu tiešām pēc iespējas īsi izsakieties. Lūdzu, Raimers Bēge. Paldies! Paldies par ievadvārdiem, komisārkungam. Kā jau plenārsēdē teicu, Protams, šis pārskatīšanas dokuments nesatur to, ko mēs 2006. gadā vismaz no parlamenta puses bijām iedomājušies, un tomēr to mēs tad mēģināsim sask eh, samierināšanās procedūrā to noskaidrot, un tomēr šajā dokumentā ir interesanti elementi arī uh, Sūra komitejas darbam, un te ir interesanta orientācija gribētu apstiprināt to, ko teicu iepriekš, proti par vidusposmu pārskatu, par ieviešanu, par eh, vienkāršošanu, lai mēs eh, varētu saņemt pozitīvāku revīzijas palātas vērtējumu, mums ir jādomā par inovatīvām programmām. Komisijai vajadzētu intensīvāk strādāt pie šiem jautājumiem un domāt kopā ar parlamentu par reformām šajās lietās, bet, protams, neatsakoties no budžeta disciplīnas. Un tad nav pārsteidzoši, ka trīs nedēļas pēc eh, šīs eh, līdzekļu pārnesuma prezentācijas eh, komisija pēkšņi uh, Eh, pārsimts miljonus papildus atrod budžeta politikā. Ja mēs runājam par pašu resursiem, tad būs jānoskadro arī jautājums ar eh, neizmantotajiem eh, līdzekļiem, ko mēs darīsim ar tiem no visām budžeta kategorijām. Par to mums arī būs jāvada intensīvas debatas. Sākšu ar pašu resursiem. Otradien bija Berlīnē pie Bundestāga kolēģiem. Uh, un viņiem skaidri teica, dargie draugi, paraugieties uz līgumu. Līgums nosaka, ka Eiropas Savienība um, bez dažādiem papildus uh, ienākumiem finansē sevi no pašu resursiem. Tātad, ja mēs vēlamies ielo, ievērot līgumu, un es pieņemu, ka uh, parlaments par to strīdēsies, tam noteikti ir jārunā par pašu resursiem. Par, ar to es vēl nepasaku, kāds būs resu, rezultāts, bet tas ir līguma uzdevums, un mēs visu laiku atduramies pret pretestību, un tāpēc ir svarīgi runāt par visām iespējām, neatkarīgi no tā, kāds būs saruna rezultāts galbeigās. Un gribu arī teikt, ka apsverot visas šīs iespējas attiecībā uz pašu resursiem, uh, vienprātība un uh, pastāvošās uh, uh, pašu resursu kategorijas atcelt par labu citām ir, protams, sākums, lai panāktu procesa galā vienprātību, bet tā tas būtu tur jāieraksta. Otrakārt gribētu teikt, ka komisija savā pārskata dokumentā runā par visaptvarošu perspektīvu budžeta politikā. Tas ir pareizi. Uh, bet tas neatiecas tikai uz budžeta politikas visaptvarošo perspektīvu, proti, ko mēs gribam sasniegt ar 2020. gada stratēģiju. Tas ir saistīts arī ar budžeta politikas sasaist ar likumdošanu. Ja komisārs tikko runāja par to, ka kohēzijas politika, teritoriālā pieeja, jā, ok, lauksainicības sadaļa eh, samazināsies, bet es atvainojos, eh, komisāra kungs, ir parlamenta ziņojums, kas eh, saka, ka mēs gribam saglabāt lauksainicības finansējumu. Un tad mums ir arī darba dokuments, kas pēc parlamenta prasības tika izstrādāts, un tur tiek teikts, tiešie maksājumi samazināsies. Uh, Un um, vienlaikus komisija divpusēji veid sarunas par tirzniecības noliekumiem, kur tiek atvērti mūsu tirgi, piemēram, attiecībā uz Kanādu. Kanāda savu uh, piena tirgu joprojām var protekcionistiski aizsargāt. Tā nav tāda visaptvaroša pieeja, un tas nav pieņemami. Un lūdzu runājiet ar citām ģenerāldirekcijām, lai mēs šeit panāktu vienotu pieeju, jo pretējā gadījumā tas viss nav nopietni. Es domāju, ka vispārīgi ir eh, ro, runa par to, kā uh, ņemt vērā pārmaiņas, bet arī turpināt lietas, infrastruktūra ir svarīgs jautājums. Ja mēs runājam par aizdevumiem vai cita veida finanšu darbībām, uh, svarīgu infrastruktūru uh, transportā vai energotīklos, tas nedrīkst novest pie tā, ka kopienas politika tiek pārvietot ārpus budžeta un institūcija iesaist vairs nenotiek, ieskaitot arī parlamentu. Esmu atvērts šādām diskusijām, bet parlaments uh, ir jāiesaista. Atgādināšu tikai EIB aktivitātes, uh, tas ir viens veids, kā to var nodrošināt. Uh, Un ar Galileo un ITER mums ir šāda pieredze, un tāpēc ir jārunā par jaunām pārvaldības eh, struktūrām, lai tas viss būtu uz stabilākiem pamatiem. Vienlaikus ir jāpanāk vienošanās par to, ko mēs vēlamies no lieliem inovācijas un pētniecības projektiem, kas globālā kontekstā Eiropā ir svarīgi. Jā vai nē? Un ja mēs esam pateikuši jā, tad arī tur ir jāizvēlas visaptveroša pieeja finansējumam šiem projektiem, uh, lai nebūtu tā, ka šie projekti um, ir it kā svarīgie budžeta kontekstā un pārējie no tā cieš, tikai tāpēc, ka nav pareizi aprēķināt skaitļi. Šeit ir jārod īpaši nosacījumi, bet ir arī politiski jānosaka, ko mēs šajā jomā vēlamies panākt, un tas tad arī ir tīri jāfinansē. Un par Džeims Ellis teikto 5 plus 5 būtu interesanti uh, brīdī, kad mēs par to runāsim, pavisam vienkārši sastādīt tabulu, lai pateiktu, ko nozīmē visi šie atšķirīgie modeļi. Pagarinājums par pieciem gadiem, pārēj uz piecu gadu sistēmu. Ir skaidrs, ka piecu gadu termiņi nav iespējami, ja mēs uzstājam uz to, lai viss pārējais paliktu tā, kā tas ir līdz šim bijis. Tad tas nav iespējams, bet mēs jau negribam, lai tas viss paliek tā, kā tas ir bijis. Un ja mēs runājam par 5 plus 5, tad interesanti. Uh, varētu būt, eh, varbūt ar tādu līdzsvarotu paketi padomē, eh, pateikt, varbūt ne, nekausimies reiz piecos gados, jo tur ir citi temati, un eh, būtu labi varbūt tikties reiz piecos gados par šo tematu, bet ja mums ir vajadzīgs betona struktūras daudzās jomās, daudzgadīgas, tad tas nav pieņemams, ka mēs samierināmies ar šādām banālām pārskat klauzulām. Uh, tad ir jābūt iespējai, piemēram, jaunam parlamentam pārskatīt lietas, uh, lai Eiropas budžetu uh, veidotu elastīgi un varētu uh, pēc jaunām prasībām, kas pirms dažiem gadiem varbūt nav bijušas redzamas, lai varētu kaut ko mainīt, jo pretējā gadījumā šis modelis nebūs funkcionējošs. Es esmu gatavs runāt par visiem modeļiem, bet demokrātiskā leģitimizācija ir svarīgs elements, jāņem vērā arī elastība un ir jāspēj vienoties par termiņiem. Un tad, Džēms, pilnīgi taisnība tev ir, tad mēs varam runāt par to, kādus mehānismus mums uh, vajag, lai uh, funkcionētu tas viss. Uh, par to mēs vēl runāsim uh, decembrī vai janvārī. Uh, par šiem te dažādiem moduļiem. Paldies! Paldies! Sociāldemokrātu um, grupas vārdā Eida Galies Zapal. Paldies, priekšsēdētāji, Levandovska kungs. Pirmkārt, gribu sacīt, ka šis eh, dokuments man ir mazliet dezorientējis, jo tas nav pārskats pašreizē finanšu perspektīvai, ko lūdz budžeta komiteja un ko jūs apsolījāt arī tas nav priekšlikums nākamajam finanšu perspektīvam, e, kurus, kā jūs sacījāt, jebkurā gadījumā varētu būt prezentācija tam, kas, kas ir paredzēts opcijās, un mana pirmā problēma ir tā, ka es nezinu, kā skatīt šo dokumentu, nezinu, ko jūs vēlaties, lai mēs ar to darītu, tāpēc, ka e, tas nav priekšlikums, tas ir. Nu, Tā ir rakstīta vēlējuma izteiksmē, tur rakstīts būtu jābūt, būtu jādara. Uh, un eh, man šķiet, ka eh, eh, tādajādi ar to piedalā, jūs piedalāties mūsu debatās, ir runa par KLP, par kohēziju, par kopīgo uh, finanšu perspektīvu un eh, par visu par to, kam ir izveidot šī eh, komiteja, kādai būtu jābūt Eiropas Savienības nākotnē, kādai būtu jābūt Eiropas Savienības politikai un kā mēs to iekļausim nākotnes finanšu perspektīvās. Un, acīm redzami, jūs atverat debates ar lielu mērogu, kur mums, kas šeit mums būs jāskata, bet eh, jūs apzināties, ka mēs nevaram detalizēt skatīt šos tēmatus, kas ir norādīts dokumentā, jo tādējādi mūsu darbs būtu beidzies. Mēs varētu šo komiteju slēgt pēc divām nedēļām, vienkārši izlasām dokumentu, pieņemam um, savu pozīciju atsevišķos priekšlikumos, ko jūs piedāvājat, un darbu beidzam. Bet jebkurā gadījumā es gribētu zināt, lai gan sākumā sacīju, nezinu, kā skatīt šo dokumentu, tomēr izteikt dažas pārdomas par eh, atsevišķiem jautājumiem, kas tur ierādā, eh, ieskicēti. Pirmkārt, mēs lūdzām dokumentu par pašreizējām finanšu perspektīvām. Mēs to lūdzam tāpēc, ka ir stājies spēkā Lisabonas līgums. Uh, un stratēģija Eiropas, Eiropa 2020, un apzināmies, ka mums nav pietiekami daudz līdzekļu, lai to varētu finansēt. Šo tēmatu jūs neskatāt savā dokumentā, un tas arī nav tas, ko mēs lūdzām. Un tāpēc šķiet, ka mums no jauna būs šie jautājumi jāskat mūsu komitejā. Viens tēmats man liekas, liekas ļoti interesants. Jūs runājat par elastīgumu, par tā svarīgumu. Un šajā komitejā, tieši tāpat kā budžeta komitejā, mēs esam runājuši par to, cik tas ir svarīgi, bet vislielākais svarīgums elastīgam ir to iztenot. Ir iespējas, ir fleksibilitātes instruments, ir 0,03% grozījumos eh, finanšu perspektīvām. Problēma ir tā, ka netiek izmantot šis fleksibilitātes instruments. Mēs varētu sagatavot vēl 20 mazāk, bet ja padome tos eh, ne, neievieš praksē, tad vai ir viens vai divdesmit rezultāts ir vienāds. Vēl viens temats, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs, un es gribētu, lai sociālistu grupu to norādītu, temats par pašresursiem. Tas ir solis un jūs par to runājat šajā dokumentā, tas ir solis, kur man šķiet, ka um, padoma vismaz būtu gatava par to runāt. Nezinu vēl par vienošanos, bet vismaz runāt. Jūs šajā dokumentā uh, ieskicējat dažas idejas par pašresursiem, norādāt, ka tas nav. Uh, Nekas konkrēts varētu būt vairāk, taču man ir šķiet interesanti, ka temats, kas tik daudz apspriest, tāpat kā finanšu transakciju nodoklis, kas, manuprāt, ir ļoti būtisks, ir tīpaši sociālistu grupai, un kas pat tika prezentēts grozījumos iepriekšējiem eh, budžetam, šeit neparādās. Protams, eh, nav tiesa, šeit nav, nav, nav visu, bet nav pat arī šīs tē, lai gan. Uh, varētu uh, vienu vai otru tematu tomēr iekļaut. Tālāk uh, sinerģijas ar uh, Eiropas un nacionālajiem budžetiem par krīzes problēmu, par taupības režīmu, par, uzla, par tēriņu uzlabošanu. Un viens temats, kas mani ļoti daudz nodarbina. Ir krīzes laiks, un mums ir jādomā par Eiropas pievienoto vērtību un kā mēs varam uzlabot uh, tēriņus. Tas ir jādara Eh, vienmēr, ne tikai krīzes laikā, arī izaugsmas laikā, jo apvienot šos, šīs labākos tēriņus, šos izcilos tēriņus ar krīzi, varētu saprast, ka eh, eh, citos laikos mēs to nedarījām. Es domāju, ka tas ir visos kontekstos ticis darīts un jādara. Es domāju, ka vairāk arī es nekomentēšu, jo es gribētu uzklausīt pārējos kolēģus un uh, Atkal gribu uzdot jautājumu Levandauska kungam, ko jūs vēlaties, lai mēs ar šo dokumentu darām, kā lai mēs to skatām, jo vienas puses jūs varētu dusmoties vai kā, bet eh, mēs to varētu uzskatīt vai kā iejaukšanos mūsu eh, darbā, tas būtu negatīvi, vai mēs varētu pateikties par eh, to, ka Jūs esat norādījuši visas debatas, kādas varētu būt nākotnē, vienkārši mēs to pieņemam, parakstam, apstiprinam un darbu beidzam. Kāds ir komisijas mērķis sagatavot šo dokumentu? Paldies! Dank, Eida, um... Paldies! Jansonam tagad ir laba doma parādījusies nosaukt um, šo dokumentu, pārskatīšanas dokumentu par um, pārdomu dokumentu. Un um, Nu, jā, tas parādītu, kāda vērtība ir mūsu diskusijām. Lūdzu, Karl. Paldies. Paldies par iespēju pakomentēt šo dokumentu. Liberāļu grupām mēs vēlamies organizēt nopietnu diskusiju par resursiem, un mums patīk, ka komisijai ir tik um, ambiciozi diskusiju plāni. Mums ļoti patīk šī dokumenta daļa. Un, un kolēģi no sociālistu grupas vēlas pievērsties noteiktiem nodokļu tipiem. Mēs vēlētos aplaukot visus nodokļus, kas eh, būtu ieviešami. Tā kā šī dokumenta daļa mums ļoti patīk. Tad arī diskusija par eiro obligācijām varētu runāt par dažādiem obligāciju veidiem, lai finansētu Eiropas intereses. Šeit ir interesantas domas arī formālā līmenī. Kritiski sakoties, man jāpiekrīt um, sociālistiem tajā, ka grūti saprast šī dokumenta lomu. Viens no dokumentiem nosaukums ir tātad uh, kas, ko esam iemācījušies no rītdienas budžeta. Bet um, ko nozīmē rītdiena? Manuprāt, uh, tas ir 2011, 12, 13, 14 gads un tā tālāk. Ko ar to saprot komisija? Mēs vēlamies uh, īstenot ļoti godkārīgu stratēģiju Eiropa 2020, um, mums ir ļoti ambiciozi mērķi iekļauti, daži ir atspoguļoti šajā dokumentā, bet jautājums ir, kā komisija nodrošinās, ka stratēģija arī tiks īstenota nākamo uh, vairāku gadu laikā, pirms uh, nonāksim līdz um, nākamai finanšu perspektīvai kā komisija to nodrošinās. Bet mums ir vēl 11, 13, 12 gads pirms 14. Eh, gada, un tas nozīmē 30% eh, no tā laika posma, kas mums atliek līdz 20. gadam. Kā mēs šo laika posmu izmantosim? Komisija savā dokumentā saka, ka šie noteikumi padara eh, resursu transferus sarežģītus. Un um, tā tas ir. Un mums ir uh, dažas idejas par to 4, 7 punktā. Ir dažas domas par to, kā reaģēt uz uh, situāciju, kas tik strauji mainās. Arī 11., 12. un 13. gadā mums jau ir jārēģē. Par to es vēlētos dzirdēt vairāk. Esmu pārliecināts um, šajā dokumentā Mm, ir daudzas labas idejas um, nākamajai finanšu perspektīvai, un varam tās izmantot, un lielākoties piekrītam, bet um, Dažas lietas šeit netiek izteiktas skaidri. Dažās lietās mums ir jāinterpretē komisijas domāšana. Un nu, tad šīs lietas ir jāprecizē. It kā jau nepiekrist ir grūti, bet um, mums ir nepieciešams vairāk informācijas, kā strādāsim uh, nākamo trīs gadu laikā. Man šķiet, ka mums neizdosies izdzīvot, ja aplaukosim tikai to, šī budžeta daļu, kas atbalsta 2020 stratēģiju. Mums ir šie procentu skaitļi un it kā izskatās jau labi, bet um, šis, šie procenti, šie skaitļi neatspoguļo uh, um, grozējumus budžetā. Runa ir tikai par atbalstu. Mm, mēs arī nerunājam par to, uh, cik projektu tiek īstenots tiešām un kāds budžeta procents veicina grozījumus te pašā budžetā, lai uh, labāk īstenotu stratēģiju 2020. Un uz šo jautājumu, teiksim, es nevaru atrast atbildi. Nedz šajā dokumentā, nedz citos komisijas dokumentos. Tā kā lūdzu komisiju mani apgaismot šajā jautājumā. Bet dokuments ir labs, un es um, esmu pārliecināts, ka komisāra kungam būs arī labi, labas atbildes. Un paldies Kārlam. Runātāju sarakstā man ir zaļo grupa. Zinu, ka Reinards Butikofers pieteicās, vai eh, jūs runāsiet zaļo vārdā, vai eh, tātad vienkārši no sevis. Ja zaļo vārdā, tad eh, jums ir iespēja izteikties, ja nē, tad Helga runās. Jā, zaļo vārdā. Bet es uh, došu iespēju uh, lēdieji izteikties uh, pirmai. Nē, nevajag par to strīdēties. Nu, labi, tad ladies first. Un es runāšu zaļo vārdā. Tā tas būs. Paldies, komisāra kungs, eh, par šo dokumentu. Tas man tiešām šķiet pārdomu dokuments vairāk nekā pārskatīšanas dokuments. Runa tur ir ne tik ļoti par 11, 12, 13 gadu konkrēti, un mm, ir žēl, ka tā ir. Bet es vēlos uzsvert, ka nu, priekšlikumā ir daudzas interesantas detaļas un iniciatīvas, un es gan vēlos uzdot jautājumus par strateģiskām lietām. Notiek um, budžeta konsultācijas ar padomi, un parlamentam ir septiņi lieli punkti rezolūcijām ko vēlamies iekļaut rezolūcijā, kur runa ir par uh, pārskata mērķiem uh, sakarā ar 2011. gada budžetu. Pagaidām runājam tā kā par pārējais posmu budžetu, bet es ceru, ka 12. un 13. gadā notiks arī konkrētas pārmaiņas. Un uh, nevajadzētu gaidīt līdz 14. gadam un tad sanākt kopā, jo tas uh, nenozīmētu uh, kvalitatīvas pārmaiņas. Tad man interesē tagad, kā tad izskatās uh, saiknes starp jūsu pārdomu dokumentu un padomas interesēm. Kā jūs uh, aizstāvēsiet jūsu uh, intereses, tas, to, kas ir izteikts šajā dokumentā, lai pārmaiņas tiktu ieviestas nevis tikai sākot ar 2014. gadu, bet jau agrāk. Tātad vai šīs idejas skars eh, šīs finanšu perspektīvas otro daļu, vai eh, šīs iniciatīvas ir domātas eh, vēlākam laika brīdim. Un tad um, Eiropa 2020 stratēģija. Te parādās jaunas iniciatīvas, kā modernizēt izaugsmas politiku, kā to padarīt ilgspējīgāku, kā tērēt vairāk izglītību un izpētēju un citas, eh, citi kvalitatīvie grozējumi tur tiek piedāvāti. Un tam visam būtu jāsākas jau 2014. gadā. Kādu politisko lomu tur spēlēs komisija? Jūs eh, izdarīsiet spiedienu, eh, lai mēs uzsāktu šos procesus agrāk, vai mēs zaudēsim laiku līdz 2014. gadam? Tāda ir man jautājums, vēlētu dzirdēt atbildes. Paldies zaļajiem! Tagad ECR grupa. E, Jaņi vicepovodu. Paldies, priekšsādātāji. Es neredzu iemeslu kritizē to, ka ir šis dokuments no komisijas. Manuprāt, tas ir svarīgs dokuments. Īpaši tagad, um, kad mēs redzam, ka šis darbs ir diskusiju uh, stadijā, un šī ir uh, Šis ir labs ieguldījums diskusijās. Tas varētu būt zināms uh, laika, zaudējums laika izšķērdēšana, ja mēs runātu pārāk daudz par pašu resursiem. Ja jūs paraudzīsieties uh, uz uh, parlamentu šeit, tad jūs redzēsiet ļoti dažādus viedokļus, bet nav nekāda noraidījuma attiecībā uz debatēm par jaunu fiskālismu, par jaunu uh, pašu resursu sadalījumu un kā to vajadzētu iztērēt, kā tos vajadzētu tērēt starp dalībvalstīm un Briseli. Tātad es nezinu, vai ir tagad jēga par to diskutēt. Bet es domāju, ka, nu, man ir zināms bāžas, ja mēs paraugāmies uh, uz pievienoto vērtību no vienas puses un uz nabadzīgākiem reģioniem no otras puses. Uh, Atbalsts nabadzīgākiem reģioniem ir formulēts uh, tā mm, savādi, uh, proti uh, atbalsts nabadzīgākiem reģioniem ir labākā Eiropas Savienības pievienotās vērtības izpausme, jo tad šīs valstis var patiešām gūt labumu no vienotā tirgus, un tas ir milzīgs faktors, kas mums visiem uh, Uh, varētu palīdzēt atgūties no krīzes. Vienotais tirgus nāk par labu mums visiem uh, - maksātāju valstīm un uh, saņēmēju valstīm. Un jūs varat redzēt, ka ir šie te ieguvumi visu indikātoru ziņā, runājot par makroekonomiku, un jo īpaši runājot par kohēzijas politiku. Tas varbūt tāds viens kritisks komentārs no manas puses par uh, šo te dokumentu, bet dokumentu kā tādu mēs, protams, augstu vērtējam un par to pateicamies. Paldies! Jā, paldies! Goe, grupas vārdā Migel. Eu não vou fazer uh, grandes comentários uh, ao facto de, deste. Paldies! Es e, pārāk daudz jaunu komentāru nepiebildīšu, teiksim, tā varētu būt, un mēs to skatīsim tomēr no šīs perspektīvas kā pārdomu dokumentu. Pirmās šaubas man ir, ko es gribētu paust sekojošas. Uzskatu, ka šajā dokumentā ir iekļauta opcijā netieši tāda, kā ka budžeta jomā būtiskais ir būt maksimāli efektīviem un runājot par inovatīvajiem finansācijas līdzekļiem, tie ir paredzēti e, specifisku projektu finansēšanai. E, mēs uh, strādājam ar budžeta bāzi, kas ir maksimāli, kas ir aptuveni tāda paša apjoma, kam mēs pievienojam citus resursus, lai mēs varētu īstenot dažus papildus projektus. Bet pirmās šaubas man ir sekojošas. Es gribētu zināt, vai šis ir tas modelis, pie kura mēs pieturēsimies, jo man ir zināmas šaubas sakarā. Es nezinu, vai mēs varētu ievērojami celt efektivitāti. Uh, Eh, nav šaubu, ka mēs varētu iegūt eh, lielāku efektivitāti, bet eh, es neesmu pārliecināts, ka lielāka Eiropas Savienības iesaistīšanās projektos par noturīgām, noturīgu darba vietu veidošanu būtu jādara tikai vai vienīgi ar šiem jaunajiem finansēšanas līdzekļiem. Es atbalstu šos jaunos līdzekļus, it īpaši eiro obligācijas, bet, kā jau es sacīju pirmīt viens no kolēģiem, šie inovatīvie pasākumi radītu problēmas ar demokrātisku kontroli. Un problēma, kas rodas, ir, kā īstenot kontroli lielām institūcijām, kas būs tās, kuras īsteno šo struktūru projektu e, finansēšanu. Tas ir pirmais jautājums. Otrais jautājums, ja pareizāk sakot, novērojums, attiecas uz e, finanšu perspektīvu uz desmit gadiem ar vidusposmu pārskatu. E, ņemot vērā pagātnes pieredzi un iegūto pieredzi, kāda veida garantijas varētu būt komisija par to, ka dalība valstis pieņem īstenot šos eh, vidusposmu pārskatus. Jo tas, kas šobrīd mums ir kā pašreizajā finanšu perspektīva, dalība valstis Eh, paraksta starp institūciju nolīgumu ar parlamentu un komisiju, bet tad, kad pienāk brīdis īstenot šo pārskatu vidusposmā, tā saka, ne, mēs šobrīd nevēlamies, eh, nevēlamies un mēs to nedaram. Un, ja šajā gadījumā mēs gribēsim rēķināties ar desmit gadu plāniem, tad visas šīs eh, vidusposma pārskata problēmas radīsies ar lielu garantiju, jo Ja mēs neriskējam veidot eh, finanšu perspektīvu, kas ir daudz gadu, kas būtu šajā gadījumā spēku apkopojums uz desmit gadiem, kas būtu e, pilnīgi nespējīgs e, tikt galā ar šo lielo mūsu laiku raksturlielumu, kas ir neskaidrība. Un es Es baidos, ka šeit ir liela neskaidrība ne tikai politiska, bet arī ekonomiski runājot par budžetu. Un tas būtu arī jautājums, kas jāskat šajā pārdomu dokumentā. Un trešais mans jautājums. Gribētu atsaukties uz tekstu, kas iekļauj šo jautājumu, jo šodien dzirdēju komisāru runājumu par to, ka ir jāpastāv sociālai dimensijai e, papildus e, tām, kas pastāv dalībvalstīm. Es pilnībā piekrītu šai papildu sociālai dimensijai. Taču konkrētajā gadījumā šis elements netiek nosaukts. Kāpēc tas netiek nosaukts, kad tiek nosaukt tik daudz citu elementu? Un vēl viens jautājums, sarežģītāks, ir vai Eiropa noturīgā, ilgla, ilglaicīgā veidā ir, ir iekļuvusi domstarpību ceļā starp dalībvalstīm, struktūrālām, nevis konjunktūras domstarpībām. Un mēs zinām, ka šajā gadījumā kohēzijas e, eh, politikas e, vairs nespēs tikt galā ar šo domstarpību ciklu, kas it īpaši ir e, akcentēts krīzes dēļ. Un mans jautājums būtu noskaidrot, kādā veidā šajā kontekstā e, kas ir samērā liela iespēja šīm domstarpībām, kā Eiropas Savienība ir iecerējusi iekļaut sociālo dimensiju šajā modelī, jo vienmēr mēs vienmēr varējām sacīt, ka kaut kādā veidā to var atrisināt ar kohēzijas politikām, jo tas ir ar netieši, tās ir netieši sociālo ietekmi, piemēram, darba vietu radīšana, kvalifikāciju celšana un tā tālāk. Un šobrīd ir skaidrs, ka šīs kohēzijas politikas ne spēj vairs mazināt to Eh, pasliktinājumu, kāds ir vērojams Eiropas sociālajā dimensijā. Eh, tas eh, var risināt varbūt atsevišķās valstīs, bet ne Eiropas mērogā. Paldies, un kā pēdējais no politisko grupu runātājiem, Andrēsens kundze, lūdzu. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es arī esmu nedaudz samulsusi par šo te dokumentu un tā saturu. Uh, bet kas man vairāk satrauc ir tas, ka šīs ir pārdomas un ka komisija nesaprot, kas ir jādara, lai nodrošinātu efektīvu budžetu. Un šādas bāžas man jau ir vairākus gadus. Un tas noved mūs tādās situācijās, kā tā, uh, ar kur mēs saskārāmies pagājušajā nedēļ vai šonadēļ, kad vienlaicīgi, kad parlaments pieņem lēmumu iekļaut uh, piena fondu par 300 miljoniem 2011. gada budžetā, Eiropas komisija nosūta budžeta grozījumus, lai pārskatītu šo budžeta pozīciju 2010. gadam, lai noskatītu, noraidītu šo pozīciju. To es saucu par neefektīvu budžetu. Kādu spēli tad mēs šeit spēlējam? Es tiešām esmu izbrīnīta. Uh, Un es eh, jautāju, vai komisija vispār saprot eh, eh, saikni starp tagadējo budžetu un tiem pārkāpumiem, kurus revizijas palāta katru gadu konstatē. Vai tās tie ir pārkāpumi, vai tā ir krāpšana, tas vēl ir diskusija temats, bet realitāte ir tāda, ka, piemēram, kohēzijas fondos notiek ļoti daudz pārkāpumu, un budžets, kuru mēs esam piedāvājuši parlamentā, uh, Um, un par to nobalsojuši prasa 17% pieaugumu kohēzijas budžetam. Noslēgumā gribētu teikt, ka mēs šobrīd nespējam diskutēt par pašu resursiem vai palielināt pašu resursus vai uh, kaut kādu citu priekšlikumu pieņemt pašu resursiem, ja mēs nespējam nodrošināt Eiropas pilsoņiem efektīvu budžetu. Paldies! Danke sehr. Paldies! Tagad uh, vārds referentam. Viņam būs ļoti īsi jārunā, muy brevemente, un tad uh, komisāram došu vārdu atbildēji. Gracias, presidenta, muy brevemente. Tik tiešām priekšsēdētāji ļoti īsi. E, šajā gadījumā jau kolēģi izteica praktiski visas nepieciešamās pārdomas un skaidrs, ka debatas par jauniem pašresursiem ir ar kopēju interesi no Eiropas parlamenta puses, bet, manuprāt, arī mums ir jāņem vērā tas, ka Eh, paša, ja, kā šobrīd pašresursi ir budžeta pārpalikumi un jādalām pa kategorijām, un tāpēc arī nav pārsteidzoši tās, ka Eiropas komisija steidzamības gadījumā ir spējīga atrast šos pārpalikumus, kas dod iespēju mums finansēt eh, ārkārtas apstākļos, kā tas, eh, piemēram, ir ITER gadījumā, un uh, Eh, šeit tas nav kāds jauns resurs, bet ir skaidrs, ka vismaz eh, tas nav papildu finansējums. Par finanšu perspektīvu ilgumu debatas, kas notiek šajā sūrē komitejā, šajā sakarā es gribētu atgādināt kolēģiem, ka mums ir pozīcija, par kur mēs nobalsojām par pieciem gadiem, tā ir pēdējā, ko mēs esam nobalsojuši, un ikvienas izmaiņas šajā nostājā uh, pieprasītu skaidrības un fleksibilitātes e, e, izmaiņas budžeta sakarā, un mēs vēlos sacīt uzreiz, ka mēs sagaidām e, komisijas priekšlikums un ziņojumu tālāk par budžeta, dokuments par budžeta pārskatu, no, dokuments no komisijas puses. Šis dokuments ir derīgāks tālākai nākotnē, tātai pēc 2014. gada, nekā tuvai nākotnē. Ar to es gribu teikt, ka ir labāk skatīti temati par jaunām finanšu perspektīvām nekā pašreizējo pārskatu, taču jebkurā gadījumā mans kā referenta darbs ir nodarboties ar uh, Eh, finanšu perspektīvas jautājumiem, un šie, no šī viedokļa tas ir labs dokuments, kas nav tāls no mūsu nostājas. Eh, un tajā ir eh, noderīgi, svarīgi punkti šai sūre komitejai. Manuprāt, Eiropas komisija veic savu darbu, un mēs darām mūsu, jo Eiropas komisijai ir jāsagatavo pārdomu dokuments sauksim to, eh, vai teiksim, oficiāls dokuments, kurā būtu eh, norādītas pamatlīnijas nākotnes finanšu perspektīvām, un mūsu pienākums ir īstenot savu darbu. Ir ļoti labi, ja abas pozīcijas saskara. Bez pat eh, iepriekšēji sagatavošanas, jo šajā sakarā Eiropas komisija ir strādājusi no savas puses, un mums uh, Eh, ne, nav bijis eh, nekādas ietekmes no mūsu puses, uz, no mūsu komitejas uz šo darbu. Taču mūsu nostājas ir ļoti līdzīgas daudzos aspektos par Eiropas pievienoto vērtību runājot pārdomas, eh, ko piedāvā komisija, ir praktiski tādas pašas, ko piedāvājam mēs gan pārdomu dokumentā, gan darba dokumentā, kas E, jūsu rīcībā būs jau nākamajā nedēļā un stratēģija 2020. Arī šajā sakarā mēs esam uz tās pašas līnijas. Ir e, e, vairāk jautājums attiecībā stratēģija 2020. Viena atbildi jau ir skaidrs, ka šeit mēs visi piekrītam, ka mums tas ir jādara pieturoties, viss jādara pieturoties pie stratēģijas 2020. Taču Šodien ir skaidrs, ka tie 43% no izdevumiem, kas iekļauti šajās, šajos septiņos flagmaņu kuģos, bet Eiropas komisija ir arī iekļāvuši šeit kohēzijas un lauksaimniecības politiku. Mēs domājam, ka papildinājumi ir jāveic iekļaujot lauksaimniecības un kohēzijas politiku. Un kopumā dokuments ir samērā skaidrs attiecībā uz lauksaimniecības un kohēzijas politiku. It īpaši runājot par to, ka kohēzijas politikā ir jābūt labākai koordinācijai starp strateģiju 2020 un šo kolēģiju, ir runa par koncentrēšanas un konse konsekvences kritērijiem, par to, kā kohēzijas politikai ir jāmaina mērķi, lai varētu pielāgoties stratēģijas mērķiem, un ir ļoti interesants, pa, interesanti arī kopa saistībā ar šodien runāto, kas attiecas uz tēriņu kvalitātes uzlabošanu. Šeit jājautā komisija, vai jūs esat izlasījuši, ja jūs esat izlasījuši rūpīgi dokumentu, tad šeit ir tālajoši priekš, priekšlikumi. Uh, kas zināmā mērā saistā reģionu kapacitāti e, dalībvalstīm e, ar e, pašu absorpcijas un administratīvo struktūru kapacitāti un ticamību administrācijai, lai varētu īstenot efektīvu pārvaldi un kontroli šiem izdevumiem. Tā ir svarīga darbības līnija, un es domāju, ka šeit ir nepieciešams nopietnas pārdomas darba dokumentā, kur mēs iesniedzam šajā sakarā. Katrā gadījumā, kā referents priekšsēdētāji, vēlos teikt, ka man tas ir ļoti noderīgs dokuments, un mani um, ehm, vi, uh, ehm, lielā mērā vieš uh, pārliecību tās, ka. Kā mūsu pozīcijas ar komisiju nav pārāk attālinātas un mūsu pienākums un tiesības ir iet tālāk nekā Eiropas komisija izstrādājot vispārīgos principus. Taču, jebkurā gadījumā vēlos atkārtot to, ka šis dokuments ir pateicīgs darbam un ir ļoti noderīgs mūsu turpmākajā darbā. Paldies! Um, Liels paldies! Esmu arī tajās pašās domās ka dokuments ir labs uh, pamats uh, mūsu darbam šeit komitē, bet es neuzskatu, ka mēs šeit nedavām nekādu ieguldījumu. Mūs gan formāli uh, um, jautāja arī, ko mēs domājam, bet beidzot mūs arī uzklausīja, un tas, uh, es atvainojos, un tas katrā ziņā atspoguļojas šajā dokumentā, un tāpēc uh, esmu diezgan apmierināta ar šo dokumentu. Uh, Bet uh, tagad vārds komisārkungam. Thank you for your comments. Uh, really. Paldies par um, jūsu komentāriem. Mm, tiešām tāda draudzīga apšaudīšana. Bet sākšu pašu sākuma. Trilogu ietvaros, um, jā, mums notika tāda neliela saruk, apstiprināšana, runājot par papildu resursiem ITER finansēšanai, par ko runāja Reimers, jā. Bet desmit, desmitais punkts budžeta grozējumos skaidri norāda, ka mēs nevaram lauksamniecību izlietot vairāk par 300 miljoniem šogad. Tā attīstās tēriņi. Nu, tad jautājums ir, kur izmantot šos līdzekļus ITER vai nē. Vai arī atlikt šo līdzekļu iztērēšanu uz nākamo gadu. Un um, mēs zinām, ka arī nākamajā gadā lauksaimniecība ir paredzēts par 340 miljoniem mazāk aptuveni. Uh, Nu, tas eh, varbūt nav tik pozitīvi, bet uh, mums tas jāzina iepriekš, un mums uh, jāizmanto apropriācijas elastīgā veidā. Tas uh, tik sagatavots arī rakstiski pamatojums, un varbūt tad jūs nebūsiet vairs tik ļoti sarūktināts. Runājot nu, par KLP, KLP, protams, ir. Um, rubrika, ko tiešām ļoti lobē, ļoti aizsargā. Tie ir 30-40% no kopējiem budžeta. Bet um, jūs šīs proporcijas dažreiz uh, netiek uh, īsti labi izprastas, jo 4% ir KLP loma Eiropas Savienības eh, budžeta, savukārt 40% no mūsu budžeta tiek eh, izlietota, lai šo politiku finansētu. Bet 2009. gadā tieši subsēdijas no budžeta bija aptuveni puse no lauksaimnieku ienākumiem. Uh, un tas ir daudz. Mm, tas nav nu, kaut kas, tas ir tā ir puse no vidējā, ienāk, no, no vidējā ienākuma, tas, kas nāk no budžetam. Tā kā tas ir nopietns lēmums, politisks lēmums, kas skar lauku reģionus un Eiropas uh, lauku reģionu nākotni. Un, uh, nu, tik tiešām situācija ir diezgan jūtīga. Līdz 2020. gadam šīs proporcijas var vēl samazināties. Nu, ne tikai Parīzes vārdā es tagad runāju, bet arī Varšavas vārdā. Es arī esmu no valsts, kur, kurai KLP ir ļoti svarīga. Un tā kā mēs pat noteikti vēl runāsim nākotnē. Kolēģe pieminēja to, ka iespējams varētu mm, mainīt nosaukumu. Daži kolēģi piekrita mm, saukt šo dokumentu par pārdomu dokumentu, un tad mm, daudziem bija jautājumi par to, kā jāsaprot, kas eh, šeit eh, notiek. Un, protams, mēs vairāk runājam vairāk par pārskatīšanu. Komisijas uzdevums ir pārskatīt lietas. Un šajā pārskatām Mēs pielāgojam politiku 2020 principiem. Teiksim, inteliģenta izaugsme, izpēt izstrāde, uh, investīcijas tehnoloģiju platformās, Eiropas izpētes talpa, infrastruktūra, ilgtspējīga izaugsme, enerģētikas, klimata politika, KLP. Un lielākoties mēs šeit runājam par uh, Uh, vairāk kohēzijas politikas, vairāk iekļaušanas un mazāk nabadzības. Tā kā tas saskan ar 2020 politikas mērķiem. Nu jā, Raimers pareizi teica, te trūks nedaudz šī pielāgošana Lisabonas līgumam, bet praktiski šā, šī pielāgošana notiek. proti ārējas darbības birojs. Runa tur ir par skaitļiem, par budžetu, bet, bet nu, šeit mēs redzam, kā izpaužas pielāgošana Lisabonas līgumam, netkarībā no tā, ka tam būs nepieciešama papildu līdzekļi. Tā kā um, neesiet pārāk kritiski jo mēs nevēlamies tagad kaut ko diktēt padomēji, jo 2011. gadā mums tiešām jāpadomā par nākotnes perspektīvām, un mēs nevēlamies neko izslēgt. Ko var uzlabot, ir jāuzlabo. Decembrī mums ir padome, jo padome var rēģēt pārāk asi un uh, vienkārši svītrot lietas, kas ir paredzētas 2011. gadam, nenotiks šī diskusija par nākotni. Uh, Tāda ir mūsu filozofija aiz šī līdzsvarotā un varbūt um, garlaicīgā dokumenta, bet um, tas tomēr atspoguļo mūsu vīziju nākotnē. Un par um, to, ko esam iemācījušies. Elastīgums nav teorētisks. Esam mobilizējuši 8 miljārdus eiro Nu, tāds pagaidām ir rezultāts. Un tad 003. Šis skaitlis mums šķiet ļoti svarīgs elastīgumam. Budžeta pārskatām jūs atradīsiet uh, norādi arī uz solidaritātes fondu. Tas ir diezgan lēns eh, instruments iekšējai rēģēšanai, bet to var izmantot elastīgāk. Ungārijā, piemēram. Ungārijas katastrofas seku likvidēšanai. Mēs nevaram izmantot solidaritātes fondu, lai nu, likvidētu uh, Ungārijas katastrofas uh, sekas, jo tā nav uh, dabas katastrofa, tā ir antropogēnā katastrofa, kas ietekmē, protams, arī dabu. Un līdz ar to mēs nevaram izmantot solidaritātes fondu šeit. Uh, Tā kā ne tikai jāpātrina rēģēšanās spējas solidaritātes fonda ietvaros, bet arī tas jāpadara elastīgāks. Pašu resursu sarakstā mums ir divas iespējas finanšu sektoram - finanšu transakciju nodoklis un finanšu aktivitāšu nodoklis. Nu, nu, tur runājot par transakciju nodokli. Uh, starptautiski par to nepastāv vienošanās. Tā kā mm, nezinu, vai izdotos gludi to ieviest. Runa ir par operatīvu ieviešanu. Varbūt eh, jārunā vairāk par korporatīvu nodokli. Tur mazāk problēmu radīsies to ieviešot. Mēs pielikumā norādām, uh, ka notiek diskusijas un konsultācijas ar finanšu sektoru. Un mums šķiet, ka korporatīvais nodoklis būtu labāk eh, tīri no eh, ieviešanas eh, skatu punktam. Mums jāatsaista budžets no krīzes. Eiropas Savienības budžets nedrīkst uh, tikt eh, padarīts par grēkāzi. Nedrīkst eh, to vainot par visu, kas notiek Eiropā, par maksātu nespēju un tā tālāk, par deficītiem. Mums tas ir jāņem vērā, bet mums ir cita atbildība. Nu, savukārt, protams, ir parādi un ir deficīts, bet uh, šī sakarā tieši mums ir uzdevums atgūt finanšu tirgu um, uzticamību. Mums jādara, kas eh, ir apsolīts eh, līdz 2014. gadam. Haglunda kungs eh, izrādās ļoti rūpīgi izlasījis dokumentu un diezgan pozitīvi komentējis. Tik tiešām preses relīzē ir kļūda. Tur bija runa par to, ko esmu iemācējušies no nākotnes, kas tam līdzīgs. Uh, Ne, bet tie, tas ir tas, ko mēs mācāmies šodien nu, preces relīzē. Tas ir domāts. Tad eh, saikne starp um, ikgadējām procedūrām un Eiropas parlamenta lomu un Eiropas Savienības budžetu un komisiju tieši laika posmā starp 2012 un 2014 gadu. Man šķiet, protams, um, PM pozīcijas iespējams būs jāpārunā samierināšanās procedūras ietvaros, bet, manuprāt, vislielākais ieguvums būtu, ja parlaments piedalītos saruna procesa sākoties nākamajai finanšu perspektīvai. Un ja ne telpā parlamentam jābūt klāt, nu, tad vismaz parlamentam jāgatavo rezolūcijas, jāskatās, kas notiek ar uh, pāri pali, pali, paliekošiem līdzekļiem. Un tad mēs redzēsim, uh, kas notiks un uh, kas notiks samierināšanas procedūras ietvaros līdz 2014. gadam jāizvirza politiskie mērķi. To es varu ieteikt. Parlamentam jākļūst par sarunu partneri starpvaldību raundā. Citādi ir jau par vēlu runāt uh, par detaļām pēc lēmuma, un uh, runa ir par to, kas paliek pāri, kā to izmantot nākotnēm. Un es redzu daudzus ekspertus šeit, kā uzlabot uh, sarunas jau 2011. gadā, uh, kā nodrošināt konkrētas procedūras. Un tad es domāju, ka mēs varam uh, uzlabot situāciju nākotnē. Runājot par PM pozīcijām. Bet, nu, praktiskāk pagaidām neko nevar apsolīt. Kā ikgada sarunas sasaistīt ar nākotni un ar to, kas notiks ar budžetu. Šimanski kungs runāja par pašresursiem. Un viņš teica, ka krīzes brīdī iespējams nav vārds runāt par to, kas notiks ar pašresursiem, bet um, runāt par to 2010. gada vidū, šī ideja parādījusies, jo ir fiskālas problēmas, kuras var atrisināt, samazinot uh, tiešus maksājumus. Bet samazinot tiešos maksājumus, jāatrod kaut kas cits. Un um, šī doma mums um, likam uzsākt šo diskusiju. Pēc uh, konsultācijām vairākās galvaspilsētās šo ideju var kritizēt, bet mēs mēģinām saskaņot pašu resursus ar tiešiem maksājumiem, katram, katrā valstī ir ielikumi. Ja, ietaupīšanas uh, pasākumi un visiem jāsasniedz šie 3%, uh, kaut arī daži, daudziem tagad ir 10 vai 17% un uh, jānonāk ļoti ātri līdz šiem 3%. Nu, pievienotā vērtība šeit būtu palīdzība trūcīgākiem reģioniem, bet šai ideju grūti uh, aizstāvēt ilgāka laika posmā, apkopojot resursus, ir tīpaši runāt par transeiropas transporta tīkliem, eh, par situāciju, eh, kur pastāv problēmas Eiropas līmenī, klimata pārmaiņas un enerģētika. Tipiskā pievienotā vērtība būtu arī kopīgi, kopīgiem spēkiem cīnīties pret dabas katastrofām, lai valsts nebūtu pilnīgi izolēta Un vēl eh, kāda budžeta tipska pievienotā vērtība ir konsolidēt ārējās darbības biroju. Bet eh, atbalsts uh, trūcīgākiem reģioniem, vai tā ir tipiskā pievienotā vērtība, es nezinu. Tas parādās netieši arī Grīga kunga ziņojumā. Portaškungs. kungs Es varu piekrist eh, jūsu piezīmei par to, ka mums jābūt garantijām, ka notiks, eh, ka tiešām notiks pārskatīšana. Un eh, garantija ir divi elementi. Pirmkārt, rezerve, obligāta 5% rezerve. 5% ir daudz. Mēs tagad runājam ar, par 1,003 procentiem elastīgumam un uh, rezervi. Tā kā 5% ir nozīmīgs palielinājums, un tad pēc pieciem gadiem budžets būtu nu, jāpārskata. Un otrais elements - politiskā griba. Bez politiskās gribas kaut ko pārskatīt, nekāda pārskatīšana nenotiks, pat ja mums būs rezerve. Par sociālo dimensiju. Uh, jūtīgs elements budžeta pārskatam, sociālajiem fondam jākļūst redzamākam. Bet um, mēs uh, redzam skadras norādes, ka sociālais fonds, uh, ka šim fondam jākļūst par kohēzijas politikas sastāvdaļu. Un uh, šim fondam kohēzijas politikas ietvaros jākļūst vairāk redzamam un jāapkaro konkrētas problēmas. Um, Dres kundze runāja uh, par kvalitāti, tēriņu kvalitāti, efektivitātes uzlabošanu. Nu, varbūt nākamajā revizijas palātas ziņojumā var tam pievērst vairāk uzmanības, bet 2010. gadā mēs samazinām budžetu par vienu miljārdu maksājumu samazinām. 2008. gadā tie bija eh, 5 miljārdi. Tā kā mēs labāk plānojam un mēs redzam, gada beigās mums ir samazinājums par 1 miljārdu, nevis par 5 miljārdiem, kā tas bija 2008. gadā. Bet neviens nav ideāls, protams. Un es eh, pieņemu jūsu kritiku. Un um, Salvadors ļoti laipni, kā vienmēr, izteicam savas piezīmes. Tāda varbūt pavisam neliela kritika. Uh, bet kopumā ļoti pozitīvi. Mums ir daudz iespēju runāt arī divpusēji. Tā kā droši vien es uh, neiedzināšos detaļās šobrīd, paldies jums visiem par uh, kopumā pozitīviem komentāriem. Nu, jāsaka, kad mums ir kaut kas pozitīvs, ko teikt, tad mēs to labprāt darām. Bet mēs tikpat labprāt arī kritizējam komisiju. Bet jāsaka, ka šoreiz um, komisija ļoti rūpīgi mūs uh, uzklausējusi, un mums uh, nebija tas jāprasa atsevišķi. Reimers beiga lūdzu ļoti īsi. Tieši tā, paldies uh, komisāram par paskaidrojumiem. Runājot par laika grafiku, pēc uh, tiesvakta priekšlikumiem, kas parādīsies jūnijā, pēc mūsu darbu noslēgšanas, vai komisija mums var teikt, uh, kad parādīsies šis nenormatīvais ziņojums. Vai jūs varat norādīt, kad tas notiks? Paldies. Es eh, neļaušu komisāra kungam atstāt šo telpu. Es arī gribēju uzdot šo pašu jautājumu, vai mums ir informācija. Nu, visvēlākais 2011. gada jūnijā Vēl nav pieņemts lēmums, vai tas būs jūnijā vai maijā. Pēc parlamenta ziņojuma mēs pieņemsim lēmumu. Ja ziņojums parādīsies uh, pietiekami ātri, tad varētu būt aprīlī vai maijā. Jā, bet jautājums bija, vai pirms tam mums vēl būs nenormatīvais ziņojums, es nezinu, gada sākumā, marta sākumā. vispār šo vispārīgo ziņojumu par nākamo finanšu perspektīvu mums jāsagatavo kopā ar uh, normatīvo priekšlikumu. Bet mēs vēl īsti nezinām, kādu tas būs. Mums vēl šeit jāpaskatās uz atsevišķiem aspektiem. Paldies! Mums ir vēl trīs runātāji sarakstā. Tais Bermans, Reinhards Butikofers un uh, Makārtī kungs. Un komisārs vēlas mums, mums atstāt tagad. Paldies jums tiešām par to, ka uh, atnācāt un uh, jauku jums dienu un eh, lai jūs citas sanāksmes eh, norit tikpat veiksmīgi kā šī mūsu sanāksme. Lūdzu, tais. Uh, um, thank you, Chair. I will... Paldies, priekšsēdētāji. Es labprāt būtu uzdevis eh, jautājums komisāram. Tātad esmu nedaudz vīlies, ka man ir jārunā tikai ar priekšsēdētājs kundzi. Bet pāris piezīmes. Ja jūs paraugāties uz šo te komisijas tekstu, tad uh, Uh, mēs riskējam nonākt pie zemākā, mazākā kopsaucēja, kas it kā patīk visiem, bet nav nekādas reāls izvēles, uh, un Levandovs kungs to nosauc par garlaicīgu tekstu, viņam ir taisnība. Ja mēs lietotu Eiropas 2020. gada stratēģiju kā kritēriju, uh, pēc kura vērtēt mūsu budžeta izvēles, tad skaidrs ir tas, ka ir sadaļas, kur ir vajadzīgas reformas, Un viena no pirmajām sadaļām šeit ir jāmin kopējā lauksainizības politika, kurā tikai 18% no tēriņiem ir saskaņā ar 2020. gada stratēģijas eh, mērķi ilgspējīga izaugsme. Šīs eh, subsīdijas bieži vien nav uh, efektīvas inovāciju, resursu efektīvas izmantošanas un darbvietu radīšanas uh, Uh, kontekstā, kas ir 2020. gada stratēģijas mērķi. Komisijai tas ir jārisina, ne tikai jāizstāv dažādas intereses. Es zinu, ka daudziem lauksaimniekiem ir vairāk kā puse no ieņēmiem no šīm subsīdijām, bet daudziem nav tā bijis, un viņi ir spiesti bijuši veikt inovācijas, mainīt savus uzņēmumus, un viņi to dara. Uh, Eh, tie, kuri audzē dārzeņus un augļus, un citi arī to ir darījuši. Ir vajadzīga jauna stratēģija lauksaimniecībai, un eh, tas ir milzu uzdevums komisijai turpmākajos gados. Protams, mums ir vajadzīga lauksaimnieka gan pārtikai, gan citiem produktiem. Um, Un viņiem ir nākotne, jo mēs dzīvojam klā, mērenā klimata zonā un nav karstas vaka, vasaras un uh, pārtuksnešošanās kā citur. Un tomēr tas ir arī milzīgs izaicinājums mūsu komitejai. Daļai tas ir arī jautājums par sociāli saprātīgu struktūru uh, restruktūrizāciju šajā sektorā un arī runa par iekļaujošām un inteliģentām uh, reformām, lai lauksaimnieki uh, nesaņemt vairs šīs neefektīvās subsīdijas. Otrkārt, inovācijas. Tekstā ir ļoti skaisti vārdi par to, bet lai ļautu pilsoņiem un uzņēmējiem veicināt inovācijas, ir vajadzīgi vienkārši noteikumi, vienkāršas procedūras un instrumenti. Mums ir jāveido lietotājiem draudzīga Eiropas Savienība. Ir beidzot pienācis laiks to darīt pēc 60 gadiem. Uh, ir jāharmonizē noteikumi un jāapvieno tie fondi, kas ir ar vieniem un tiem pašiem mērķiem, lai būtu mazāk durvju, pie kurām ir jāklauvē, ja vēlties kaut ko atrast šajā te subsīdiju namā. Uh, paldies par uzmanību. Jā, fīl. Paldies, Tais, bet. Uh, nav jau tikai tā, ka mēs te vispār būtu bez komisijas direktors Lēners ir klāt. Ja ir jautājumi, viņš var atbildēt uz šiem jautājumiem. Viņam tādas tiesības ir. Butikofa. Rainas Butikofers, lūdzu. Paldies, priekšsēdātājs kundze, bet uh, es negribētu runāt savā vārdā. Es geht aber auch noch mal. Bet, uh, nē, nu, komisāra kungs ir aizgājis, tāpēc es neko neteikšu. Alīna Makārtī, lūdzu. Yes, well, I, I understand. Es saprotu priekšsēdētāji, ka eh, citi vēl gribēja sacīties, bet eh, ne, nepaspēju uzdot jautājumu, bet ja tikai trīs deputāti palikuši, tad tos eh, tik tiešām varētu uzdot un saņemt atbildi komisiju. Es gribu runāt arī par šo konkrēto punktu SD grupas vārdā. Es negribu pieskarties jau sacītājiem, debatas ir dzirdētas, bet es domāju, ka šajā dokumentā uh, ir norādījis neiedomā, e, neiedomājamais. Manuprāt, šeit ir e, ambīcija trūkums. Ja mēs skatām vienu konkrētu jomu kohēzijas politikā, protams, ir pareizi jānorāda, tas ir pareizi norādīts, ka jāizdara despiediens valdībām, ka ir, um, ka ir jāaizsargā apkārtējā vidi. Manā reģionā, apvienotie karalistē, e, ir, mēs varam piespiest valdību uh, E, piešķirt līdzekļus. Mēs varam sacīt, kā mēs, e, kā mēs, e, mēs varam nonākt pie nabadzīgākiem reģioniem, ko tas savukārt dos tālāk. Un, kāpēc, Atcerēsimies priekšlikumu pirms desmit gadiem no re, Degā reģio ne, un neefektivitātes dēļ, kādas bija. Varbūt mums vajadzētu Eh, finansēt kādus projektus par eh, simt eh, procentiem, bet būt ar skaidru struktūru un, un atbrīvoties no neefektivitātēm un sakanās līnijas problēmām, par kurām mēs zinām, ka, ka tās pastāv. Un es arī gribēju runāt par sešām opcijām, kuras norāda eh, komisija. Komisija norāda, ka šīs sešas opcijas ir tās devums tā saucamajam elastīgajam un gudrajam eh, veidam eh, fondu pārvaldībā. Taču, skatoties uz tādu jautājumu kā Eiropas PVN palielinājumu, protams, tā, tas ir tieši nodoklis mājasemniecībām, varbūt tas ir. Uh, redzamāks, bet vai mēs gūsim atbalstu? Un, protams, PVN ir regresīvs nodoklis. Un es domāju, ka beigās no, tas novedīs pie tā, ka šis budžets būs nepopulārs balstoties uz regresīvu nodokli. Un esmu ļoti vīlusies, kā to norāda ir Ispānijas kolēģis, ka komisija ir vairāk vai mazāk norādījusi finanšu eh, transakciju nodokli, bet skaidri norāda, ka Finanšu transakcijas ir nepietiekami aplikts ar nodokļiem, e, tās pakalpojumi ir netiek aplikti ar PVN un varbūt mums nevajag runāt par nevis globālu līmeņu, bet Eiropas Savienību līmeņu finanšu aktivitātes nodoklis, jo tāds ir, piemēram, kas notiek apvienotie karalistē, ir nodoklis um, uz noteiktām transakcijām, tas nav nesagrozījis tirgu, ne, ne finanšu institūcijas. Varbūt komisijai būtu jādomā inovatīvākā veidā šajā jomā un uh, jārēģē uz parlamentu sacītu, kas tika arī, arī nobalsots martā. Mēs lūdzām ietekmes iz, izpēti un es lūdzu komisija, komisāru veikt darbu par šo jautājumu, nevis to vienkārši norādīt. Es domāju, ka mums vajadzētu vairāk domāšanas šajā jomā par eiro obligācijām. Manuprāt, tās ir ļoti laba doma, taču mums ir jāsaprot, kā tie darbosies. Tas varētu būt labs rīks investīcijām un es atkal atgriežos pie investīcijām un infrastruktūrām, tas palīdzētu uzlabot stratēģiju Eiropas Savienībā, un es gribētu zināt, ko tad eiro obligācijas varētu šeit piedāvāt, taču ir jāsaprot, kādas domas un kādas opcijas būs konkrēti. Un pamatjautājums, ko es gribu uz, uzdot komisāram un komisijai kopumā, Protams, ir dalība valstis atsevišķas atbalsta šīs jaunās eh, darbības, viņas vēlas jaunu uzraudzības autoritāti eh, finanšu pakalpojumiem, kā viņi to eh, tādā gadījumā ir iecerējušo budžetu un kā to risinās. Jā, mums ir jātiek galā ar tēriņu un efektivitātes jautājumiem, taču vai ir budžets šīm jaunajām Eh, darbībām. Vispirms mums ir dalībvalsts, kas ir pāru, un pēc tam eh, premjerministrs, eh, kā piemēram Briti saka, mēs gribam ne tikai iesaldēt, bet pat samazināt Eiropas Savienības budžetu. Tad varbūt komisārs varētu izspiest kādu godīgumu no padomes un kaut kādā veidā panākt kaut kādu ambīciju saskaņošanu. Jā, paldies. Beigās var arī droši vien teikt, ka komisija jau mums ir nosūtījusi grozījumu vēstuli attiecībā uz šo trīs finanšu tirgu aģentūru finansēšanu, un tur viņi arī prasa tieši šo te mainīto struktūru dēļ un mainīto uzdevumu dēļ vairāk naudas. Tātad komisija tur kaut ko dara. Bet kas, manuprāt, vēl uh, bija ļoti skaidri norāda no Alīnas, uh, Eiropā pievien, no, no, pieņemt politiku īstenošanu dalību valstīs. Un uh, Raimers jau sākumā teica, ka tas viss ir jāskata tā visaptveroši. Un viņš tur um, ar to domāja dažādās, dažādos ģenerāldirektorātus, jo uh, komisijai ir jābūt šādai vienotai pieejai, bet mums arī ir jādomā ap, visaptveroši, ja mēs domājam par Eiropu, tad mēs nevaram skatīt tikai to līmeni, kurā mēs strādājam un lemjam, bet mums jādomā arī par nacionālajām valstīm, un to taču mēs zinām. Lisabonas stratēģija neizgāzās tāpēc, ka šeit mums trūka laba ideja, bet tieši tāpēc, ka īstenošana uh, dalībvalstīs bija uh, katastrofāli strikta un uh, daļai pat tika pieņemti kontraproduktīvi pasākumi. Un tieši tā uh, būs ar 2020. gadu stratēģiju. Mēs izgāzīsimies, ja dalībvalsts nebūs gatavas to ar nacionālu politiku uh, atbalstīt un uh, uh, piešķirt kaut kādu jēgu visai šai idejai. Uh, Tas ir uh, panākts Eiropas līmenī, ar ministriem ir vienošanās, bet tik līdz viņi atgriežas savās valstīs, viņi to ir aizmirsuši, un tas attiecas arī uz reģionālo un struktūru politiku. Tas tiešām ir uh, sarežģīts moments. Es nezinu, kā mēs no šīs sarežģītās situācijas izkļūsim. Varbūt nākotnē būs uh, vajadzīgas vēl kaut kādas inovācijas bet uh, gribēju uzsvērt, uh, ka mums ir jārunā, jādomā visaptveroši, un te es domāju arī dalību valstis. Tās nedrīkst atstāt novārtā. Vairāk nav runātāji, tad lūdzu Lēnerkungs. Yes, uh, thank you. Jā, paldies. Tikai gribēju apliecināt deputātiem, ka uh, Mums ir uh, ļoti konkrēta ziņošanas uh, uh, metode, kad mēs nododam visus jautājumus un komentārus komisāram un arī komisāru kolēģijai. Un tomēr es gribētu jums varbūt piedāvāt dažus skaidrojumus, kas jums varētu noderēt. Pirmkārt, es pamanīju, ka attiecībā uz jauniem pašu resursiem un uh, opciju sarakstu ir kāds uh, formulējums, kas ir radījis dažus uh, sajukums, jo mums ir uh, finanšu sektora nodevas, jeb nodokļi sarakstā, un tas ir ļoti skaidrs, ka tā ir uh, izdevuma kategorija, jeb sadaļa, kas uh, apkopo dažādas idejas. Viena ir finanšu transakciju nodoklis, un viens ir finanšu aktivitāšu nodoklis. Uh, Tātad tas būtu nepareizi pieņemt, ka finanšu transakciju nodoklis e, ir izsvītrots no saraksta. Tas ir vienkārši apkopots ar finanšu aktivitāšu nodokli zem šī te nosaukuma nodokļi finanšu sektorā. Turpmākajos mēnešos mēs turpināsim skatīt kā vienu iespēju finanšu transakciju nodokli, un tad mēs atgriezīsimies ar daudz dziļāku analīzi, kāda varētu būt šīm iespējām uh, kāda varētu būt ietekme šīm iespējām. Vai es varētu pieminēt reglamentu jautājumu, jo es zinu, ko komisija teica par šo jautājumu, un tā neteica, ka, tā bū, ka būs eh, finanšu transakciju nodoklis Eiropā. Tas ir minēts tikai, ka globāla transakcija nodokļa kontekstā, un tāpēc ir jādara kaut kas tagad, bet 20 gadu vēl būs jāgaida. Jā, man arī jāuzsver, ka budžeta pārskatīšanā netiek nekādi priekšlikumi ne par ko izteikti. Budžeta pārskatīšana piedāvā dažādas uh, iespējas, kuras mēs turpināsim analizēt, un finanšu transakciju nodoklis ir viena no iespējām, kur mēs turpināsim analizēt. Mēs uh, šobrīd neesam tālāk vēl tikuši. Es ar interesi uzklausīju jūsu ieteikumu domāt par simtprocentīgu finansējumu. Es atvainojos. Es vienkārši tikko reaģēju uz jūsu ieteikumu par to, ka vajadzētu domāt par kohēzijas politikas finansēšanu 100% apmērā no Eiropas Savienības budžeta. Tas ir interesanti, jo iepriekš mēs jau esam runājuši par efektivitātes un kontrolas jautājumiem, un mēs uh, arī apspriedām līdzfinansējumu instrumentu kā noderīgu instrumentu, lai nodrošinātu to, ka gan komisija, gan dalībvalstis apkopos savas uh, iespējas arī finanšu ziņā un nodrošina labu ieviešanu. Tātad mēs līdzfinansējam, skatām kā pozitīvu men, elementu finanšu pārvaldībā, un tas vienkārši parāda, ka šīs lietas var skatīt atšķirīgi. Vēl dažas piezīmes par, um, piemēram, pirmkām, pirmām kārtām par laika grafiku. Uh, Diskusijas par ieviešanas problēmām skaidri parādīja, ka ir ļoti svarīgi, lai likumdošanas instrumenti tiktu pieņemti savlaicīgi, agrā posmā, un tāpēc mūsu laika grafiks ir tik svarīgs. Mēs šobrīd strādājam tajā pašā ritmā kā pirms septiņiem gadiem, un šī finanšu perioda sākumā mēs konstatējām, ka ieviešana nenotiek tik vienkārši jo mēs pietiekam saulēdzīgi nepieņēmām likumdošanas lēmums. Un tāpēc man ir aicinājums visiem likumdošanas lēmumu pieņemšanai, eh, visus pieņēmējus, eh, ievērot stingru disciplīnu, um, šajā te uh, pieņemšanā, un jums ir ļoti daudzi instrumenti, kas vēl jāpieņem turpmākajos gados. Tātad laicīga lēmuma pieņemšana ir ļoti būtiska, lai varētu nodrošināt laicīgu ieviešanu. Tā ir tāda mācība, kas varētu izrietēt no šī rīta diskusijas. Un visbeidzot, tikai piezīme par to, ka mums nevajadzētu skatīt tikai finanšu schēmu, bet arī finanšu regulu. Uh, diskusija par finanšu regulu, kas šobrīd notiek, nosaka lielu daļu no nosacījumiem nākamās finanšu pakets ieviešanā. Un um, tagad uh, mēs redzam, ka tas ietekmēs arī nākamo finanšu schēmu. Varbūt, ka šī ir tāda agrīna diskusija stadija, bet uh, tā ir svarīga nākamajam finanšu ietvaram. Uh, Lūdzu, ņemiet vērā to šajā kontekstā. Paldies, ka devāt man vārdu, lai izteiktu šīs piezīmes. Paldies, Alīna vēl tur beigās stāv um, zāles aizmugurē. Jāsaka, šis te nodokļu jautājums un uh, šis te paziņojums par to atbildību ir citam komisāram nekā mūsu komisāram. Un otrkārt, uh, Viņam bija jāraksta ziņojums padomē, ja es nemaldos, vai nu finanšu ministriem, vai Eiropadomē, es īsti nemaz nezinu. Un uh, tur Šemete teica, ka finanšu transakciju nodoklis nav piemērotākais instruments. Rēmēs Bēglūds. Also erstens, glaube ich, geht. Pirmkārt, pie pašu resursiem mēs runājam par to, lai kopīgi komisija, parlaments un padome uh, sanākt kopā un apspriestu šīs lietas. Un ja es eh, jau tagad saku, ka tas ir risinājums, nu tad eh, padomes, eh, padomē dalību valstīm uzreiz ir negatīvi refleksi un viņi bloķēs. Nepieciešama nodrēk diskusiju. Un tad vispār būs grūti galu galā par kaut ko vienoties. Tad otrais, par ko Arlīna runāja. Uh, Protams, um, rezultāti saistībā ar laika grafiku. Un tad izskatās um, Dānijas prezidentūras laikā vai Kīpras prezidentūras laikā. Uh, jārunā, būs jārunā par rezultātiem. Izskatās, ka no nu, par sešiem mēnešiem, pat par vienu gadu iespējams, mēs apsteigsim priekšējā gada laika grafiku. Un ļoti pareizi teica ka eh, parlaments jau pašā sākumā ir jāiesaista visās procedūrās, nevis jāmet mums kaut kas uz galda pēdējā brīdī, un tad mums uh, tikai jācer, ka komisija būs sagatavojusi labu priekšlikumu, kuram varētu piekrist. Un es uh, tikai ceru, ka mums šajā posmā labāk izdosies aizstāvēt mūsu intereses. Bet vēl viena lieta. Uh, liela problēma ne tikai pieņemot lēmumus par finanšu plānošanu, bet arī paralēlos procesos - 60 vai 80 uh, daudzu gadu schēmas programmas, par kurām jārunā vēlāk. Bet, ja sāksim par to runāt tagad, tad padomājiet, kas notiktu, ja šīs 80 programmas būtu jāattīsta no jauna, vai arī pēc vidusposma pārskatīšanas mums eh, jāskatās, kā uzlabot eh, procesu īstenošanu, konsekvenci, kā pātrināt procesu ieviešanu. Nevajag jau atteikties no tā, kas mums ir jāpaskatās, ko var izmantot, kam ir pievienotā vērtība un koncentrēties uz to, kam visvairāk nepieciešama pielāgošana jauniem apstākļiem. Paldies! Paldies. Nu, mums visiem, man šķiet, tā būtu tāda jauka pieeja. Salvador. Paldies, priekšsēdētāji. Ieteikums komisijai, kas agrāk vai vēlāk pārveidosies par referenta priekšlikumu. Mēs visi piekrītam, ka finanšu perspektīvās Eh, ka tām ir jāpieturas pie stratēģijas 2020 struktūras. Bez šābām tā kā Eiropas komisijas eh, paziņojumā un debatēs eh, norāde par to, pietrūks, cik lielā mērā līdz kādam līmenim nacionālie plāni ir Eh, eh, cik tiem lielā mērā ir jāpild šie nosacījumi un vai tie ir pakļauti monitoringam. Eh, un šād, tādā gadījumā šo mērķu sasniegšana varētu būt ļoti grūta. Un tāpēc ekonomiskās pārvaldības kontekstā un arī šajā se, se, Eiropas semestrī, kad tiek izvērtēti nacionālai budžeti no Eiropas komisijas puses, lai gan komisijas paziņojumā par finanšu perspektīvām būtu jābūt daudz konkrētākam, kur iekļaut obligātu raksturu, lai varētu izpildīt šos nacionālos plānus, un kādas metodas ir paredzējusi komisija, lai E, panāktu šo mērķu sasniegšanu no dalību valstu puses, un ja tā nenotiks, tad ļoti grūti mēs varēsim kvalitatīvi virzīt stratēģiju 2020 līdz, tai, līdz tās kvalitatīvai izpildēji. Tas tiešām tā ir. Es ceru, ka komisija to izskatīs um, šajā Eiropas semestrī. Uh, jo tas viss jāskata kopā. Un ja mums tas neizdosies, stratēģiju 2020 uh, eh, skatīt kā prioritāti dalību valstīs, un tad visa nauda, ko mēs uh, investējam šajā stratēģijā, iet zudumā, jo mums neizdosies uh, aiziet tik tālu ar šo mūsu ieguldījumu. Tā kā tas tiešām jā, jāaplūko no visām pusēm. Ende der Rednerliste. Runātāja vairs nav runātāju sarakstā. Līdz ar to trešais un ceturtais punkts darba kārtībā e, abi ir izskatīti. Nu, mēs strādājam ļoti efektīvi un ievērojam laika grafiku. Tad sākotnējs trešais punkts. Nu, šeit atkal runa ir par e ES 2020 stratēģiju un par mūsu pieju Mums jau notika diskusijas. Es nezinu, referents šaubās. Es domāju, Salvador, tu gribēji vēlreiz sniegt mums tādu pārskatu par to, kas jau ir ieguldīts. Tad tu negribēji. Zinu, tas ir mūsu darba dokuments. Tas parādīsies pēc uzklausīšanas. Tā ļoti viltīgi, jo tas būs mūsu pēdējais pienesums, tā teikt. Gatavojot šo sanāksmi, man teica, ka tu runāsi par pārdomu dokumentu, par kolēģu komentāriem, un tu apkoposi visu, kas mums ir par er Eiropas Savienības 2020 stratēģiju. Ja tu saki nē, tad, tad labi tad mēs to arī nedarīsim. Bet citādi tev ir iespēja. Jā, senjā prezidentā, eh, la verdad es que... Priekšsēdētāji, šo budžeta ka, samierināšanās un sūrē eh, komisijas sanāksmes pārklāšanās reizēm vieš, eh, ievieš zināmas interferences. Es eh, Esmu atvērts eh, uzklausīt sūre komitejas locekļu ieteikumus, kā varētu uzlabot šo darba dokumentu stratēģiju 2020, un arī ir skaidrs, ka tagad, jā, no komisijas mēs saņemam šo pārskatu, kur ir komisijas ieteikumi par to, kā finanšu perspektīvas restruktūrēt balstoties uz stratēģiju 2020. Tomēr es saprotu, ka ir mazliet pāragri un balstoties uz šodienas un sākot no šodienas debatēm ar komisāru un, un līdz brīdim, kad sāku saņemt ieteikumus no deputātiem, mēs varēsim runāt, bet no otras puses atkal man ir jāiestrādā. Uh, Eh, šajā darba dokumentā kopā ar sekretariātu secinājumi šīs dienas debatēm un arī komisijas un deputātu sniegumi. Tāpēc šajā punktā es neko ne, citu nevaru pateikt, jo mēs šodien esam pavirzījušies vairāk darba dokumentā pēc eh, debatēm ar komisāru. Un debats ar komisāru ir debats par stratēģiju 2020 un iesaistīšanos eh, turpmākajā finanšu perspektīvā. Tāpēc priekšsēdētāju šo brīdi mums nekā cita arī vairāk nav. Labi, vai būtu citi komentāri par šo tēmu? Ja nav, tad esam pie sestā punkta. Citi jautājumi vai kādam būtu kas piebilstams? Nē. Tad atgādināšu par to, ka nākamā sanāksme notiks 22. novembrī Strasbūrā no, de, no 7 līdz uh, pusdesmitiem vakarā pirmdien. Nu tad, um, lai jums labi iet un um, drīz tiekamies. Wie ist die Abstimmung?